Uh, ladies and gentlemen, could I... Um... Dāmas un kungi, es vēlētos jūs visus saukt pie kārtības un lūgt jūs ieņemt jūsu vietas, jo mums šo pēcpusdienu ir jāuzklausa ļoti godājami un interesanti eksperti. Dāmas un kungi, sāksim! Es esmu pārliecināts, ka visiem pietiks vietu, Lūdzu, tikai sēžat. Un eh, auditorijā es redzu ļoti ieinteresētus cilvēkus un redzu arī daudzas mazumtirdzniecībā tir aktīvi strādājošas un ar likumdošanu aktīvi nodarbojošos cilvēkus, kā arī sveicu šeit Eiropas parlamenta deputātus. Mani vissirsnīgākie sveicieni prezidijā sēdošajiem. Vēlētos sveikt arī padomas pārstāvi Rasu Norei Kienas kundzi no Lietuvas prezidentūras. Sveicināt šeit, Norei Kienas kundze. Un, protams, Barņē kungu, kurš pārstāv komisijas kolēģiju un kurš vienmēr aktīvi piedalās mūsu organizētajos pasākumos. Sveiciens arī jums, komisārkungs! Tātad. Uh, so anyway, uh... Vēlreiz. Tā tad. Vēlētos pateikt pāris uh, ievads teikumu un uh, tad arī sāksim uh, paneļdiskusijas. diskusijas ik viens, kurš šo pēcpusdienu atrodas šajā telpā, un, protams, es sveicu arī tos, kur seko mūsu sēdēji tiešsaistē, es zinu, ka ļoti daudz ir ieinteresēti šajā konferencē un seko mums līdz tiešsaistē. Un e, neaizmirsīsim, ka šis mēnesis ir pasludināts par iekšējā tirgus mēnesi. Uh, Mēs organizējam ļoti daudz videokonferenču un tikšanās reižu, un e, trešdien es organizēšu šādu tikšanās reizi nākamreiz. Tas ir prasījis ļoti daudz koordinējoša darba, un mūsu komisija, komiteja aktīvi iesaistās šajā organizācijā. Mēs vēlamies, lai mazumtirdzniecība iekšējā tirgū Eiropas Savienībā plaukt un zelt, jo mēs uzskatām, ka mazumtirdzniecības sektoram ir ļoti svarīga loma spēlējama. Pie tām mūsu komiteja. Mūsu otrs uzdevums ir arī patērētāja aizsardzība, un, protams, patērētāji vistiešāk tiekās ar mazumtirdzniecību tirgotājiem. Un eh, mēs šorīt runājām par marķējumu, par patērētāju aizsardzību un daudziem citiem jautājumiem. Protams, eh, svarīgi runāt arī par piegādātāju ķēdēm un par šo piegādātāju ķēžu organizāciju un struktūru. Gan struktūrālā rīmen, līmenī par to, kāda ir iepirkuma noteikumi, kāda ir piegādes un kvalitātes nosacījumi, uh, Protams, patērētāja aizsardzība un tirgus uzraudzība viss ir mūsu komitejas kompetencē. Un eh, droši var apgalvot, ka gandrīz ik viens no mūsu komitejā izskatītajiem punktiem tādā vai citādā veidā ir saistīts ar mazumtirgotājiem. Šis ir pirmais eh, apaļā galda diskusiju panelis mazumtirzniecības jomā, un es vēlētos pateikties Annai Marijai Koracai Bildskundzei, jo viņa ir sagatavojusi pirmo ziņojumu par mazumtirzniecības sektoru. Vēlētos sveikt arī Denisu De Jongu, kurš strādā pie nākamā par mazumtirzniecību sagatavotā ziņojuma. Uh, Heidi Rīles kundzi, un vēlāk mums pievienosies vēl vairāk citi parlamenta deputāti. Godātie kolēģi! Šī apaļā galda sarunu nolūks ir apvienot zem viena jumta un vienā konferencē visas iesaistītās personas, kuras ir ieinteresētas, lai novērst vēl joprojām esošos nedaudzos un tomēr esošos šķēršļus iekšējā tirgus pabeigšanai. Un mēs vēlamies runāt arī par mazumtirdzniecības godīgumu, jo runājot par brīvprātīgumu principu un komisijas sagatavoto zaļo grāmatu, ir svarīgi runāt par patērētāju uzticēšanos. Un par šiem jautājumiem var dot arī vārdu komisijai. Vēlētos paziņot sekojošo. Mūsu komiteja aktīvi iesaistās ciešāku sakaru veidošanā ar mūsu klausītājiem un patērētājiem, un mēs esam izveidojuši Twitter kontu. Mums ir ja jūs eh, uzliekat eh, zvaig, ja jūs uzliekat eh, retail round table angļu valodā, tad jūs varat uzdot jautājumus Twitter vietnē, un, protams, es kā priekšsēdētājs jūs uzdotos jautājumus uzskatīšu, izskatīšu, un ja man kāds liksies ļoti, ļoti aktuāls šodienas diskusijai, tad to mēs arī izskatīsim. Uh, Bet redzēsim, kā tas sasauc ar mūsu šodienas darba kārtību. Tas bija pirmais paziņojums. Otrais. Redzēs, kā notiks eh, jautājumu un atbilžu sesijas, bet eh, iespējams, ka vēl bez eh, prezidijā sēdošajiem mums izdosies dot vārdu arī citiem šeit zālē esošajiem ieinteresētajiem. Un tiešām es ceru, ka mums izdosies uzklausīt pēc iespējas vairāk šeit sēdošo. Tas būtu viss no manas puses. Es raugos apkārt, vai kādam vēl būtu kas piebilstams. Ja ne, tad es došu vārdu iesākumu vārdiem šajā konferencē Annai Marijai. Piecas minūtes jūs priekšā ir pulkstens, kas jums ļaus sekot līdzi, vai jūs pieturaties pie laika vai nē. Un, un Norei Kienas kundze runās pati pēdējā, pulkstens piecos, un Barņē kungs runās pēc Annas Marijas, tad De Jonga kungs, un tad mēs dosim vārdu ekspertiem. Tas būs pirmais panels. Eksperts sēž man labās rokas pusē. Tie bija gari ievadvārdi, bet tagad dod vārdu Annai Marijai. Paldies, Malkom! Paldies par jūsu izrādīto interesi daudz gadu garumā atbalstot mūsu darbu. Vēlētos sveikt šeit gan Barņē kungu, gan arī Norē Kienas kundzi, visus manus kolēģus un visus tos, kuri gadu garumā ir strādājuši pie tā, lai par mazumtirdzniecību mēs politiķi runātu kā par vienu no prioritējumām jomām, kas veicina Eiropas Savienības konkurētspēju un arī patērētāju uzticēšanos. Ir apsveicam, ka mums šodien tiek organizēta pirmā apaļā galda diskusija. Un es vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi mēs, parlaments, esam ieinteresēti sadarbībā ar padomi un komisiju mazumtirdzniecību uzturēt ļoti augsti prioritējamā līmenī. Un eh, šis ir jūsu fórums Jūs šeit tiksiet sadzirdēti, varat runāt par problēmām, varat runāt par saviem sasniegumiem, arī par to, ko mums kā politiķiem vajadzētu darīt. Un e, mums savukārt vajadzētu iestāties par to, lai mēs strādātu brīvībai. Mums ir nepieciešams iekšējā tirgus likumdošanas aktus vienādi īstenot visā Eiropā, novērst visus šķēršļus un barjeras, 500 miljonu iedzīvotājiem ir jābūt pieejamām precēm un pakalpojumiem bez jau kādiem šķēršļiem. Zaļā atbildība un godīgums - tie ir divi saukļi, ar kur palīdzību mums izdosies atjaunot patērētāju uzticēšanos. Pagājušā nedēļa bija vēsturiska, jebkurā gadījumā ļoti svarīga, jo iesaistītās puses pagājušajā nedēļā svinēja 450 COs, 450 dažādu piegādes ķēžu dalībnieku parakstīja platformu par brīvprātības iniciatīvas īstenošanu B uz B līgumu slēgšanā. Šajā zālē es redzu arī zemnieku pārstāvis. Es zinu, ka ir vesela virkne neatrisinātu izaicinājumu, un vēlējos šeit uzsvērt, ka mēs sadarbībā ar komisiju veiksim ietekmes novērtējumu un balstoties uz visiem iegūtajiem rezultātiem, mēs atrisināsim šīs problēmas. Ilgāk nerunāšu, jo mums ir jāuzklausa zālē un prezidijā sēdošie. Godātais prieksēdētāja kungs, es vēlētos, lai mums, mums būtu atklātas diskusijas. Paldies! Prieksēdētājs turpina. Jā, tā tad e, ir parādījies pirmais Twitter paziņojums, un to jūs redzat šeit uz lielā ekrāna. Tie, kas seko mums līdzi tiešsaistē, arī jūs varat iesaistīties Twitterī, restīt un tad retail roundtable. Un e, vēlētos pateikt, ka Mēs esam kopīgi ļoti ražīgi un radoši strādājuši, lai veicinātu šo dialogu. Komisāra kungs. Paldies, Malkom, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Labdien! Man ir liels prieks piedalīties šā apaļā galda atklāšanā Šis ir atvērts fórums, lai jūs paustu savas idejas un kritiku un ierosinājums. Man ir liels prieks arī sēdēt pie viena galda ar Biltas, Korats Biltas kundzi un uh, Malkomu Harboru. Uh, un uh, man ir prieks par, ka, par to, ka šis jautājums atrodas mūsu darba kārtības sākumā un ka tā ir viena no prioritātēm, jo šīs jā, lietas ir jārisina, nekas pats no sevis tā tik vienkārši neatrisināsies. Es gribu arī pateikties Lietuvas prezidentūrai par piedalīšanos šai diskusijā un par atbalstu, un gribu sveikt arī De Jonga kungu, kurš uzstāsies pēc manis. Kā eh, Harbor kungs norādīja, uh, runājot par vienotā tirgus mēnesi, kurš uzsākās pirmdien, notiks sabiedriskas debātas četru nedēļu garumā, arī internetā. Eiropas komisija vēlas interaktīvā veidā rosināt ierosinājums, idejas un arī uzklausīt kritiku par vienotā tirgus veidošanu ir atvērtas 24 platformas, 24 valodās. Tas ir, tā ir pirmā reize, kad veicam šādu pasākumu, lai cilvēkiem nebūtu nekādu valodas barjeru brīvi paust savas domas. Mēs runājam par nodarbinātību, sociālajām tiesībām, par digitālo vienoto tirgu un uh, par pilsoņu attiecībām ar bankām. Tātad šie ir tie galvenie temati brīvā vienotā tirgus mēneša ietvaros. Mums notiek dialogs, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs ne tikai vēlamies skaidrot, ko labu un liederīgi esam jau izdarījuši, dažkārt mūsu iedzīvotāji tik labi uh, nesaprot. Mēs sagatavojam dokumentus, iesniedzām tos ministru padomei un parlamentam apstiprināšanai, un pēc tam šie projekti ir arī jākritizē, jāpapildina, jāuzlabo. Es neuzskatu, ka Brīselē vienmēr visu mēs paveicām izcili un lieliski, un tādēļ arī šodien mēs uzsākam šīs debatas. Vienotā tirgus mēnesis Eh, notiek brīdī, kad vēl neesam pārvarējuši ekonomikas krīzi vai pat krīzes. Mēs esam daudz strādājuši, lai atkal nostādītu Eiropu uz eh, kājām, uz, no, nolikt uz pareizajām sliedēm. Mums ir pabeigts gandrīz eh, finanšu sektora regulējums. Uh, Uh, Eiropas zo, Eirozonas uh, pārvaldības uh, tiesību akti ir pieņemti un ekonomika ir nostādīta uz stabiliem pamatiem, lai tā varētu atkal atlapt bet mums ir jādomā par izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību. Un to no mums gaida mūsu līdzpilsoņi, domājot par konkurētspēju un nodarbinātības veicināšanu. Mums ir nepieciešams visu pilsoņu uzņēmumu un teritoriju atbalsts. Un man ir tāda pārliecība, ka jautājumi, ko mēs apspriežam, ekonomikas nozare kopumā ir tiešām ļoti svarīgi, jo šeit ir runa par sešiem miljoniem mazo un vidējo uzņēmumu, ir arī daži lieli uzņēmumi šajā nozarē, un uh, tās ir 18 miljoni darba vietu. Tātad šī nozare ir viens no mūsu uh, izaugsmes dzinējspēkiem, un tādam tam arī ir jāpaliek. Mūsu priekšā ir jauni izaicinājumi, ar ko saskaras tradicionālie uzņēmumi. Un, protams, runa šeit ir par um, tirzniecības attīstību nākotnē. Uh, es gribu teikt, ka mazumtirgotāji ir kaut kas vairāk nekā kontaktpunkts starp ražotāju un patērētāju. Un tieši balstoties uz šādu uzskatu, es uh, uzsāku īstenot komisijā šā gada janvārī rīcības plānu mazumtirzniecības attīstībai. Mēs ierosinām mm, risinājums, kā uzlabot konkurētspēju šai nozarē un pārvarēt virkni šķēršļu dažādās jomās Šā plāna īstenošana darbojas augsta līmeņa darba grupa, kas padziļināti strādās pie stratēģijas, lai uzlabotu mazumtirdzniecības nozares konkurētspēju. Pirmā sanāksme notiks šā gada janvā, eh, decembrī, lai informētu komisiju par to, kā tiek vērtēti mūsu priekšlikumi. Šis ap, šī apaļā galda diskusija, kas šodien notiek, arī mūsu augstā līmeņa darba grupa, kas drīz jau tiks izveidota, tāpat uh, tiks veidots augsta līmeņa fórums par pārtikas piegādes ķēdi. Visi šie pasākumi notiek ne jau institūciju dēļ, Mēs domājam par reālo ekonomiku, mēs vēlamies izveidot tādus tiesību aktus, kas radītu labvēlīgu ekosistēmu uzņēmumiem, patērētājiem. Tā, šie fórumi ir izveidoti patērētāju interesēm un arī piegādātājiem, lai e, būtu veiksmīgas sadarbības starp šīm abām pusēm pārvarot virkni šķēršļu. Šie fórumi darbosies līdzsekus un viens otru papildinās, lai uzlabotu katra pozīcijas piegāžu ķēdē vienotajā tirgu. Es pieminēju šos fórumus un to ieguldījumu, un es arī piesaucu Denisu Dejangu, kurš atrodas zālē un kuram es pateicos par viņa lielo ieguldījumu, veidojot labāku izpratni par šo svarīgo Eh, ekonomikas nozari un par nākotnē veicējiem pasākumiem. Runājot par sensitīviem jautājumiem, es tā vispirms iezīmēju kopējo ietvaru, kurā būtu jāskata problēmas, kas tā mūsu priekšā. Eh, pie, piemēram, svarīgs jautājums, ļoti sensitīvs jautājums ir negodīga komercprakse mēs uzsākām konsultācijas uh, par uh, zaļo grāmatu un mēs guvām daudz uh, jaunas informācijas par šādu negodīgu komerces praksi. Pirmkārt, neviens neapstrīd, ka tāda tiešām pastāv. Un to, tas skar gan piegādātājus, gan mazumtirgotājus ir varbūt zināms viedokļu atšķirības par to, cik izplatīta ir šāda negodīga komercprakse un arī nav vienprātības par to, kā pret to cīnīties. Praktiski visi piegādātāji un arī visi mazumtirgotāji atzina brīvprātīgo iniciatīvu nozīmi un labākā paraugs prakses apmaiņas nozīmi it īpaši lauksaimnieki uh, un mazie uzņēmumi aicina līdztekus uh, brīvprātīgām iniciatīvām veidot neatkarīgu institūciju, kas jau pastāv virknē valstu, kuras uzdevums būtu raudzīties, lai uh, parāv, uh, prakse tiešām tiktu īstenota un lai šī institūcija varētu arī uh, pieņemt uh, konfidenciālas sūdzības uh, tajās valstīs, kur šādas institūcijas pastāv, tās veiksmīgi darbojās, un es domāju, ka tā ir laba ideja, ko varētu uh, plašāk ieviest arī citviet. Uh, Es domāju, ka arī uzņēmumiem ir jāspēlē sava loma. Daudzi uzņēmumi ir iesaistījušies uh, šajā iniciatīvā, un tās ir labas ziņas. Bet mūsu priekšā vēl ir citi izaicinājumi. Tātad ina, iniciatīvas dalībniekiem ir jāpārstāv dažāda lieluma uzņēmuma, dažādas nozares un jāveido kritiskā masa visās dalību valstīs un arī jānodrošina, lai būtu pārstāvēti visi piegādes ķēdes elementi. Tas vēl nav panākts, kaut arī šajā iniciatīvā jau ir daudz dalībnieku. Bet mēs vēlamies, lai šīs iniciatīvas dalībnieki tiešām pārstāvētu nacionālo diversitāti, uh, gan runājot par pārtikas ražotājiem, uh, pārtikas pārstrādātājiem un tirgotājiem. Tāpat mēs vēlamies, lai lauksaimnieki, kuri uh, ar savu darbu rada šos, šīs pārtikas preces, viņiem vēl trūkst uzticības visiem šiem pasākumiem. Un tādēļ mums būtu jārada savstarpējās uzticības gaisotne uh, pārtikas nozarē. Jo uh, ja lauksē būtu tiešām uh, ļoti slikti, ja lauksaimnieki nevarētu rast savu vietu šajā nozarē. Tāpat ir ļoti svarīgi nodrošināt arī uh, sadarbību ar nacionālajām platformām, kur tādas jau pastāv, un veidot nacionālās platformas, ja tādu vēl nav. Dāmas un kungi, es gribu skaidri teikt, ka cīņa pret negatīvu komercpraksi nebeigsies, kad tiks īstenota šī brīvprātīgā iniciatīva, kad tiks pabeigtās īstenošana. Mums ir pastāvīgi un nepiekāpīgi jācīnās pret negodīgu komercpraksi. Šīs iniciatīvas ir uh, nopietna reakcija uz šādu situāciju, bet ar to vien viss nebeigsies. Ir jāstrādā dalību valstīm, neatslāpstoši un Eiropas komisijai, un iespējams būs nepieciešams stiprināt šo iniciatīvu, lai panāktu noteikumu ievērošanu un uh, To var izdarīt pateicoties neatkarīgu institūciju pastāvēšanai, kā tas ir dažās dalību valstīs nav jau arī tik svarīgi noskaidrot, vai pašregulācija vai likumdošanas akti ir labākais risinājums. Galvenais, lai šis risinājums darbotos. Es uzticos šai brīvprātīgai iniciatīvai. Es arī teicu, Marijai labāk ir vienoties nekā kādam ko uzspiest. Bet eh, tādajā brīdī, kad sāks darboties jaunais parlaments un jaunā komisija, būs jāpārbauda, vai šie vienošanās tiešām ir īstenot, vai tā darbojas, vai tā ir pieniek, pietiekams ekonomisko operātoru atbalsts. Un tajā brīdī būs tāds atklāsmes brīdis un būs jāizdara secinājumi arī Eiropas komisijai par uh, to, vai šī brīvprātīgās vienošanās, brīvprātīgās iniciatīvas pieeja darbojas vai arī nedarbojas. Es ceru, ka tā darbosies. Tāpat mēs esam uzsākuši arī īstenot ietekmes novērtējumu, un šogad mēs saņemsim ieteikumus par to, kāds būtu tas labākais risinājums, bet to, ar to jau mūsu darbs nebeidzas. Tas arī ir viss, ko vēlējuši jums teikt. Uh, informējot par to, ko domāju es un mani kolēģi. Es, eh, pat ja man būs jādodas prom, bet Klēra Berī, kas ir man kabineta direktori un citu kolēģi būs zālē, eh, viņi strādā pie šiem jautājumiem un viņi būs gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem eh, komisijas vārdā un arī uzklausīt jūsu teikto. Liels paldies! Good. Well, thank you very much indeed. Lielas paldies, Mišel Barņē, par to, kas esat mūsu viesis, un arī par to, ka vadāt šo institīvu komisiju un atbalstāt arī mūs, mūsu centienus panākt progresu. Un tas labi ataino, ka parlaments var sadarboties ar komisiju, lai virzītu lietas uz priekšu. Pirms uzklausīsim pirmos eksperts pirmajā sarunu kārtā. Jūs jau dzirdējāt Denis De Jongu, viņa vārdu šeit vairāk kārt minētu, viņš arī ir stāstījis par saviem ziņojumiem šeit, tātad ievadvārdi no jūsu puses Denis. Paldies, Malkam! Sākšu ar atzīšanos. Bērnībā eh, spēlējos ar virtuālo veikalu, eh, toreiz vēl tas nebija datorā, bet uz papīra, un man tiešām aizrāva, kā tas ir būt par pārdevēju, ka jāzina, cik eh, preču jāiepēr, kas notiek ar cenām, kā tās mainās, un ko darīt, lai kaut kas, kaut kam būtu labs noiets. Viss tas process man likās ārkārtīgi aizraujoši, un tad vēl bija cits aspekts. Man bija ļoti labi jāapzinās par to, kas notika man apkārt, jo pēkšņi tad, ja ciematā ir epidēmija, tad eh, pēkšņi eh, cilvēki vairs nepērk produkts, vai arī, ja cilvēkiem nepatīk kāda prece, tad man draudēja liela zaudējuma. Arī šī puse eh, norādījis to, ka ir ārkārtīgi svarīgi būt ieinteresētam savā pircējā, apzināties to sociālo vidi, kurā jūras veikals darbojas. Un tāpēc man īpaši interesē, ka varēju strādāt pie šī tēmata, eh, paturpinot Annas Marijas Kracas bildes ziņojumu par mazumtirdzniecību. No, no ekonomiskā viedokļa šī nozara ir ļoti svarīga. Jūs, protams, zināt, kā tā ietekmē bezdarbu, IKP un tā tālāk. Taču līdz tek uz tām Tas arī ļoti lielā mērā ies, iespaido sociāli ekonomisko vidi. Mm. Internet sabiedrībā veikals vēl ir vien tā vieta, kur cilvēki satiekas. Un es padomāju, ka šī loma mums ir jāatzīst, tāda papildus ekonomiskai loma arī šī sociāla kultūrālā loma. Un šai ziņā mēs īpaši augstu vērtējam mazā veikala, neatkarīgā veikala lomu, Šie mazumtirgotāji uh, krīzes apstākļos īpaši smagi cieši, viņiem ar vienu jātīsta jaunas prasmes, un viņa loma ir ārkārtīgi svarīga tam ciematam vai nelielajam ap apvidum, kurā šis veikals ir. Un tad es arī paskatījos uz šo ziņojumu, ko komisija ir iekļāvusi mazumtirdzniecības rīcības plānā. Es domāju, šī komisijas institīva ir lieliska, visumā man ziņojums ļoti atbalsta komisijas eh, rīcības plānā paustās idejas. Ir divi aspekti, kur man pietrūka, un es domāju, mēs IMCO komitejā mēģināsim papildināt rīcības plānu ar šiem aspektiem. Viens aspekts daudz mazumtirgotāji man teica, šis rīcības plāns patiesībā neņem vērā tos laikus, kurās mēs dzīvojam. Nav atsauces uz eh, krīzi, uz to, ka daudz veikalu tiek slēgti. Uh, šīs aspekts jāņem vērā. Kā mēs varētu pavērst šo tendenci pretējā virzienā un novērst uh, veikalu slēgšanu? Un otrkārt, mazumtirzniecības rīcības plānā ir jāpieņem, ir jāpievērš uzmanība mazumtirgotājiem, viņa nostājai, viņa stāvoklim tirgu, kā mēs varam glābt tradicionālos veikalus vai pilsētu centrus. Rīcības plānā ir eh, daudz uzsvērts, uzsvērts centienu novērst protekcionismu, taču tā pašā laikā mums ir jāapzinās veikals sociālā vērtība un dalībvalstu politikas un arī vietējo reģionālo varas iestāžu centieni glābt mazos veikalniekus. Tas ir vēl viens aspekts. Un vēl viens aspekts, manā rīcvērnieka 5 minūtes, tad, protams, ir runa par negodīgo tirzniecības praksi. Tas ir eh, cits skatījums uz mazumtirdzniecību, jo mēs redzam pastāvīgo veto starp mazumtirgotājiem un ražotājiem. Viņi ir tādās kā divās pretējās nometnēs. Es piekrītu komisāru Barņēju sacītajam, proti labāk strādā pamatoties uz kopīgu izpratni, uh, Mm, nekā uz regulām. Tāpēc arī mans priekšlikums nenāca klājā. Uh, man ziņoja, manā ziņojumā nav priekšlikumā, nav priekšlikuma izstrādāt jaunu tiesību aktu, ņemot vērā to, ka citi noteikumi un institīvas jau pastāv. Tomēr brīvprātīgā institīvā ir divi trūkumi. Dalībnieki pirmkārt, tas jau tik minēts, uh, tas ir jāatbalsta, iesaistītās puses tātad ir jāsabalansē un jāatbalsta, un otra puse ir saistīta ar īstenošanu. Šonedēļ vēl ar vienu turpinās savu veidu krīze Nīderlandē. Pēkšņi lielveikali uh, uzsāka cenu kārus, mm, protams, patērētājiem tas uh, savā veidā ir patīkami, jo cenas krīt, uh, Līdztekus tam vairāk lielveikams, lielveikali saviem patārētājiem sacīja, mēs par šiem cenu kariem nemaksāsim, jums par to jāmaksā. Jo līgumi ir spēkā, jums jārod veids, kā šo cenu atšķirību sekt. Tas ir pilnīgi nepieņemami manā skatījumā, ņemot vērā uh, noteikums, kas atrodama arī brīvprātīgajā institīvā. Uh, jā, skaidri pastāv godīga, brīvprātīga tirzniecības praksa, taču kas notiek praksē, dienu kaut kas mainās, un tagad uh, valdība mēģina būt par starpnieku starp uh, mazumtirgātājiem ražotājiem. Tas, kas sākās kā brīvprātīga institīva, tagad uh, izvēršas par valdības darbu. Un esmu dzirdējis arī dažs brīdinājums, eh, tāpat kā sacīja Barņē kungs, īstenošana ir nepieciešama. Mums nepieciešami mehānismi, kas eh, saktos trūkums, ja gadās, ka brīvprātīgā institūta nedarbojas. Good. Uh, well, thank you very much. Labi, turpin priekšsādājs. Liels paldies, Denis, par šo ziņojumu. Notiks uh, balsojums. Es nezinu, kurā izdatumā jūs to varat pateikt, bet, nu, katrā ziņā tas būs līdz šī gada beigām, līdz Ziemassvētkiem. Tagad mēs esam iekustinājuši procesu un došu vārdu ekspertiem. Esiet sveicināti. Tātad mēs runāsim par šēršļu novēršanu gribu sacīt, ka šīs diskusijas, kā jau sacīja, ir vērstas uz to, kā mazumtirdzniecību padarīt labāku visām iesaistītām pusēm. Mēs runājam par jauniem tiesību aktiem, bet gan par to, kā mēs pasauli varam padarīt labāk, ja tā varētu sacīt. Tā tad esam gatavi uzklausīt jūsu ierosinājumus. Tā tad būs eh, trīs runātāji nu, dažādiem viedokļiem, dažādām pozīcijām. Pirmkārt, Žerom Bedijē, esiet sveicināts, viņš ir Carrefour, Carrefour grupas ļoti pazīstam mazumtirgotāja ģenerālsekretārs. Viņš bija cieši iesaistījies darbā pēdējo gadu laikā. Viņš bija arī Francijas mazumtirgotāja asociācijas priekšsēdētājs. Tad ir Gunila Amgren, jo apmi E, tas ir, e, tā ir Eiropas samatniecības mazo un vidēju uzņēmumu asociācija, ļoti pazīstama mazo vidēju uzņēmumu asociācija, viņi runās par savu skatījumu. Un pirmo reizi šeit esmu gandrīz mūsu vidū sveikt Gregoru Vojciku, viņš bija agrāk Allegro priekšsēdētājs, e, tas ir uzņēmums, kas nodarbojas ar tirzniecību internetā. Mums ļoti interesē uzzināt, kā mazumtirniecība tiešais te ietekmē mazumtirniecību. Katram no jums ir desmit minūtes. Um, Pūkstens ir jūsu asu priekšā. Un pēc jūsu uzstāšanās būs iespēja uzdot jautājumus. Lūdzu, bedijē kungs, vārds jums. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos sacīt vispirms Karfūru grupas vārdā, ka mēs augstu vērtējam šo institīvu organizēt šīs diskusijas mūsu nozarei, mūsu uzņēmumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir svarīgi spēt paust savu viedokli, um, mūsu nozares bāžas Eiropas Savienībā. Izteikšos pavisam īsi par Karfūru. Jums šis uzņēmums ir, protams, pazīstams Carrefour ir tāda grupa, kas uh, ir vairākos formātos un darbojas daudzās vietās. Tā ir ļoti daudz formātu, ja mums ir lieli lielveikali, arī mazāki veikali un arī pavisam nelieli uh, arī tiešsaistes veikali. Un mēs uh, darbojamies visā teritorijā, ņemot vērā vietēju iedzīvotāju vajadzības. Mūsu skatījumā Eiropa ir mūsu tirgus centrs, mūsu tirzniecības centrs. 40% mūsu tirzniecības ir Francijā un divas trešdaļas vispār Eiropā. Spānijā, Itālijā, Beļģijā, Francijā, Rumānijā, Polijā ir mūsu veikala, mums arī franšīze Grieķijā. Savu uzstāšanos uh, gribu ietērpt uh, nodarbinātības uh, kontekstā. Mums ir 360 tūkstoši darba ņēmēji visā pasaulē. Pār par 200 tūkstošiem Eiropā, Francijā. Mēs esam pāri par uh, 110 tūkstošiem um, darba ņēmēji. Mēs esam pārliecināti par to, ka mūsu uzņēmuma nākotne ir atkarīga no darba, vi, no darba vietu intensifikācijas internetā, mēs eh, esam aktīvi un, ja veikali piedāvā savus pakalpojumus, tad eh, mūsu klienti varbūt eh, var izmantot mūsu veikals tikai tad, ja ir gana daudz pārdevēju. Mēs arī iesaistām stažierus, mēs piedāvājam ar vien plašāku pakalpojumu klāstu, un tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Galvenais, lai šodien darbības uh, ietvers būtu tās, lai mēs varētu piedāvāt arvien vairāk darba vietu. Ja tā nebūs, tad uh, mēs atkal būsim pakļauti produktivitātes stresam. Daudziem bija šī ideja eh, par to, ka galvenais ir sniegt ieguldījumu pirktspējā, taču ir ļoti nozīmīgi tā, šis produktivitātes spiediens un ar vien eh, tiek strādāts ar viszemākajām cenām, lai varētu piedāvāt ar vien lielākus pakalpojums. Jo tad, ja, bet tomēr šīs lietas ir jāsaskaņo, ja galvenais ar vien būs uh, eh, zemākā cena, tad eh, jāskatās, kāda ražu, ražotāja mums piedāvā savas preces. Kādi ir šķēršļi, lai attīstītu tirzniecību Eiropas līmenī. Pirmkārt, vēlos uzsvērt ļoti svarīgo darbu, kas nu jau vairāk gadu garumā ir veikts, lai veicinātu iekšējā tirgus darbību. Tā bija pastāvīgā cīņa un tā ir lielā mērā mainījusi situāciju un tā ļāvusi mums darboties daudzās valstīs bez lieliem šķēršļiem. Un tomēr ir daži temati, kuros būtu vēlami uzlabojumi. Par to te pastāstīšu īsumā. Būtībā ir runa par trim tematiem. Preces, preču re, regula, nodokļu temats un tirzniecības regulējuma temats. Tātad vienā vai citā veidā saistībā ar šiem tematiem var būt šērši. Runājot par precēm, ja produktiem, ir tādas nozares, Um, par kurām ir vērts padziļināt diskusijas. Ir ļoti sens temats, tātad teritoriālais ierobežojums, tas vēl ar vienu nav atrisināts, jo bieži vien mēs tiekam pakļauti, tad, kad ir runa par uh, lieliem uh, starptautiskajiem piegādātājiem, šēršļiem. Mums nav pietiekoši liela manevra telpa, un tāda ir vesela virkne tehnisko šēršļu uh, attiecībā uz uh, pārtiks vai nepārtiks precēm, tur vēl ar vienu nevalda pietiekoši liela harmonizācija. Un tad vēl arī jaunie, jaunās regulas kā rīč, piemēram, un tur uh, ir jaunas harmonizācijas prasības, un mums jāspēj pielāgoties gan efektīvi. Otrais temats saistībā ar precēm ir mārķējums. Mums šķiet ārkārtīgi svarīgi, lai būtu skaidra skaidrs norāds no Eiropas puses par šo tēmu. Aktuālie tēma tagad ir, protams, gaļas marķēšana. Jā, Eiropa ātri pieņem lēmumus, mūsu ieteikumi būtu tādi, ka visas sastāvdaļas, kuras šajā precē ir vairāk par 50%, vai būtu runa par lielo plazaņu vai par kādu citu, ir jānorāda ar izcelsmes norādi. Tāpat attiecībā uz pārtiks produktiem būtu sistemātiski jāidentificē izcelsme. Briselē būtu jānodrošina tas, ka marķēšana ir vienveidīga Eiropas Savienībā, lai nav tā, ka katrai valsts ir sava sistēma. Katrai valstī ir sava sistēma. Vēl viens uh, piemērs. Uh, grupu rīcība. Taču šādas e, grupas e, katrā valstī ir atkal atšķirīgs, bet mums vajadzētu, lai te būtu kaut kāda vienotība Eiropas Sanības līmenī. Tagad runājot par nodokļiem. Runājot par nodokļiem, ir vesela virkne tēmatu, kas saistīta ar atšķirīgiem noteikumiem atšķirīgās dalībvalstīs. Mums ir tas pazīstamais paraugs. Spānijā ir nodoklis, kur zināma lieluma veikaliem jāmaksā, bet tikai zināma apjoma veikaliem un daudz smagāk šis nodoklis skar starptautiskos spēlētājus nekā vietējos spēlētājus. Un tā tad Karfūram ir tikai 8% no mazumtirdzniecības eh, sektora. Eh, Spānijā taču tas maksā 43% no visiem nodokļiem šai jomā. Tātad ar nodokļiem vēl daudz citu problēmu saistīts, piemēram, liela problēma, lojalitāte eh, pret konkurenci internetē veikaliem ir ļoti liela nodokļa. Daudz dažādu nodokļu ieviest, ieviesti nekustamā īpašuma nodokļi uh, un visādi citi, un tā tad nodokļu apjoms ir divkāršojies, bet internetu veikaliem nodokļi nav jāmaksā. Kaut arī viņa ienākumi varbūt ir arī nozīmīgi, Un viņi turklāt gūst uh, eh, ienākums uh, eh, no tā, ka viņi ir reģistrēti tādā valstī, kur ir zemāk nodokļi. Jā, tagad tirzniecība ir moderna, bet tagad mēs tomēr atkal uh, skatāmies uz tirzniecības, uh, uz tradicionālo tirzniecību. Tad vēl ir pievienotās vērtības nodokļa jautājums. Par to daudz nav spriest, bet tas arī varētu būt apspriežams. Tātad tādi ir šķēršļi, un eh, katrs progresa solis būs vērtīgs. Runājot par ētirzniecības e regulēšanu, arī Eiropa te spēru soļus uz priekšu, ir pieņemts lēmums par atvērtības atļauju. Tātad, ka nav prasība vairs uh, ekonomiskos testus īstenot, lai atļautu atvērt mazumtirdzniecības iestādi veikalu e-tirzniecības e, noteikumiem jābūt gana atvērtiem atšķirīgās valstīs. Un svarīgi, lai arī darba laiki veikaliem būtu elastīgāki, apzinoties, ka uh, e, patērētēm varbūt savas prasības pret uh, pakalpojumu. Uh, šodien, piemēram, eh, darba laika veikalos nav tādi, kā tie bija mūsu vecāki vai vecvecāki dzīves laikā. Nobeigumā vēlos uzsvērt, cik svarīgi, lai būtu saskaņots ietvars ar internetu parādīšanos. Mēs priecāmies par internetu eh, klātesamību, turklāt Kārfūrs arī darbojas internetā, mēs pārdodam internetā. Taču mēs negribam pieņemt to, ka interneta tirzniecībai ir savu izņēmuma pozīcija, piemēram, kad ir eh, meklētājs, tad eh, tajā arī var atrast informāciju par veikaliem, un eh, šī informācija nedrīkst būt tendencioza. Priekšstādātā kungs, vai manā rīcībā ir vēl viena minūte? smiekli zālē. Es tikai gribētu vēl minēt dažus eh, faktus, kas mūsu skatījumā pierāda to, cik eh, labvēlīgs ir šis rīcības plāns. Tātad eh, pilsētu attīstības jautājums, cenas, cenu jautājums un tā izprat par to, ka jābūt saiknēs starp kvalitāti un cenu, un tad arī vidas jautājums. Esmu gatavs debatēs pie tā atgriezties. Paldies! Paldies! Iespējams, ka jums tiks uzdot jautājumi vēlāk. Es tikai vēlējos pateikt, ka ir Twitter vietnē parādījušies vairāk komentāri. Un eh, es tikai vēlējos pateikt, ka visi, kuri vēlas mums uzdot jautājumus un tvītot, var to darīt Restīte Retail Roundtable. Un eh, tagad eh, es došu vārdu Gunilai Almgrēnai, lai tā iepazīstinātu mūs ar mazumtirgotāju asociācijas darbu. Paldies, dāmas un kungi, godātie deputāti, godātie mazumtirgotāju draugi! Es vēlētos sveikt IMCO komiteju par tās iniciatīvu organizēt eh, pirmo mazumtirgotāju apaļo galdu, jo mazumtirgotāju rīcība ir ārkārtīgi svarīga SME. Mēs pārstāvam divus miljonus uzņēmē visā Eiropā un eh, mēs vēlamies arī sniegt savu ieguldījumu šajās diskusijās. Programmā es esmu pieteikta kā mazo un vidējo uzņēmumu aktīva pārstāve un arī piegādātāja pārstāve. Un eh, tādiem piederu, bet eh, UAP Sapme pārstāv ļoti lielu MVU daudzumu, kas darbojas kā mazumtirgotāji, un tāda ir 30% no mūsu locekļiem. Jūs man lūdzāt, lai es pieminu, ko varētu darīt, lai novērstu vēl esošos šķēršļus SM, U darbībai. Un tomēr, varbūt, ka jautājumu vajadzētu uzdot, eh, kāda veida mazumtirdzniecību mēs vēlamies redzēt Eiropā. Es nedomāju, ka es pārspīlēju apgalvojot, ka Eiropas līmenī SMU īpašai situācijai tiek pievērsta pietiekama uzmanība. Patiesībā bieži vien mazumtirgotāji tiek bieži vien parādīti negatīvā gaismā. Un ko tad nozīmē efektīva mazumtirdzniecība. Nerunājot par apjomiem, tirdzniecības apjomiem, efektivitātei un produktivitātei ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs neaizmirst, ka mazumtirdzniecība nav visproduktīvākā. UEAPME eh, jau daudzus gadus ir iestājusies par uh, adekvātu iekšējā tirgus darbošanos. Mēs vienmēr esam iestājušies par lielāku harmonizāciju, bet pēc mūsu domām tas eh, nenozīmē, ka visam ir jābūt eh, atregulētam. Uh, Protams, mēs nevaram nodrošināt iekšējā tirgus dažādas pakalpojumus, nenodrošinot ikvienam vienādas spēles noteikumus, lai kā lielam, tā mazam uzņēmumam būtu vienlīdzīgas iespējas. Pēdējos gados mēs esam redzējuši daudz notiekam atteikties no dalību valstu uzliktām barjerām, lai mazumtirdzniecībā kā lielam tā mazam būtu iespējas plaukt un zelt. UEAPME uzskata, ka Eiropas iekšējam tirgum vajadzētu piedāvāt ļoti daudzpusēju lauku mazumtirgotājiem, atbalstot mazos veikals un mazos pakalpojums niedzējus. Dalību valstu likumdošana, kas nodrošina vienlīdzīgas spēles noteikums visiem, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šeit vēlētos pieminēt aizliegumu pārdot par cenu, kas zemāka par pašizmaksu. Arī Eiropas kopiena tiesa daudzkārt ir atgādinājusi, ka ir jāiestājas par šādu aizliegumu pārdot par cenu, kas zemāka par pašizmaksu iespēja saglabāt šo aizliegumu tādās valstīs, kur šis aizliegums pastāv, ir svarīgs SMU. Ļoti svarīgs tas ir mazumtirdzniecības sektoram. Un ir tādi, kur uzskata, ka šis aizliegums darbojas pret tirgus noteikumiem, bet tā nav. Jo tie, kuri pārdod zem pašizmaksas izdara milzīgu spiedienu uz pārējiem samazināt cenu. Piemēram, 120 dienu maksāšanas periods, kādu piedāvā man vairāki klienti. Cits ārkārtīgi svarīgs jautājums ir pilsētvidas un detālu plānojuma noteikuma kā padarīt pieejams eh, mazumtirdzniecības eh, vietas tiem, kuriem tie, tās ir īpaši nepieciešamas. Kopš eh, pakalpojumu direktīvas pieņemšanas ekonomiskos kritērijas vairs nevar izmantot uzņēmumu dibināšanā. Un tomēr OEAPN uzskata, ka Eiropas Savienības līmeņa politikai uh, vajadzētu respektēt subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mazumtirdzniecība galvenokārt ir vietēja līmeņa tirdzniecība. Saskaņā ar UEAPME komisija pārspīlē pārrobežu patēriņa pieaugumu, un tas noteikti nebūs atbilde uz mazumtirdzniecības situāciju. Šobrīd iedzīvotājs interesē vide, pilsētvide, pilsētu centru un ciematu izdzīvot spēja, adekvāta mobilitāte un transporta iespējas, zaļās zonas, kā arī nodrošināt vienādas spēles noteikums visiem. Būtu ārkārtīgi interesanti objektīvi izpētēt izpētīt to, kādā veidā lielie, lielās e, pārdošanas vietas un supermārketi ir ietekmējuši mazos mazumtirgotājus. Dalību valstīs situācijas ir atšķirīgas, un ļoti daudz jautājumi joprojām tiks risināti dalību valstu līmenī. Dalību valsts specifiskai pieejai ir arī daudz citi plusi. Mēs eh, vēlamies atteikties no vēl joprojām eksistējošajām barjerām starp dažādiem nacionālajiem tirgiem. Piemēram, regulas, kas attiecas uz veikalu darba laikiem. Šie jautājumi ir šobrīd dalību valstu kompetencē, bet eh, kad eh, tas tiks atrunāts Eiropas līmenī, iespējams tad eh, situācija kļūs vienlīdzīgāka, bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienības uzspiestie darba laika veikaliem tiešām nāks par labu mazām kopienām. Jā, ir labāk jāsadarbojas pāri robežām, UEAPME uzskata, ka frančīzes formula nāks par labu daudziem mazumtirgotājiem. Un tomēr šobrīd pieaug tendence, ka lielās frančīzes kompānijas izdara spiedienu uz mazumtirgotājiem, jo līgumi ir vertikālas dabas. UEAPMES uzskats ir, ka Eh, blokveida izņēmumi no šiem vertikālajiem līgumiem, tos varētu izmainīt sekojoši. Neizpildītās saistības vajadzētu atrunāt tikai līguma periodu ietvaros, un eh, šīs eh, blokveida izmaiņas neatiektos uz vertikālajiem līgumiem. Šobrīd to visu atrunā līguma slēdzēja pušu paraksts uz līguma bet ja šajā līgumā ir paredzēta kādas prasības izpilde un ja tas ir paredzēts iepirkt kādu preci vai ražojumu, tad noteikti jūsu komiteja interesēs arī tas, ka eksistē pierādījumi tam, ka ir tādi frančīzes īstenotāji, kuri mēģina saglabāt tirgu, uh, izdarot eh, un izvirzot tādas prasības, kā piemēram viena gada prasību neizpildes īstenojums, un eh, esmu pilnīgi pārliecināta, ka līgums tomēr neatbilst eh, īres līguma laikam. Uh, well, thank you very much for some... Paldies! Jā, es e, veicu pierakstu, zinu, ka Denis arī ir pierakstījis, jo vairāk jūsu runā pieminētie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi. Esmu pārliecināts, ka jums noteikti tiks uzdot arī jautājumi, bet tagad došu vārdu Gregoram Vojčakam, kas ir pirmās e, paneļdiskusijas runātājs. Lūdzu. E, really for... Liels paldies, man ir paties prieks uh, piedalīties šais sanāksmē un savā īstajā uzrunā es gribētu pievērsties tam, kas nepieciešams, lai stimulētu izaugsmu nodarbinātību Eiropā ar elektroniskās komercijas starpniecību. Daži ievad vārdi par to, kā tas idejas es izklāstīšu. Tātad šeit ir runa par diviem darbības veidiem. Esmu daudz darbojies Allegro grupas ietvaros, un otrs ir e-chamber. Tā ir jauna iniciatīva, kas ir uh, uzsākt Polijā pirms apmēram pusgada, kas apvieno mazum tirgotājus, elektroniskās uh, kameras, uh, tirzniecības kameras ietvaros, uh, un mēs runājam par infrastruktūru, informācijas tehnoloģijām un tirgzinības uh, prasmēm. Īsumā runājot, ELO elektro grupa darbojas centrālā un austruma Eiropā kopš 99. gada. Uh, Un mēs e, sākam darboties dažādās e, elektroniskās tirzniecības nozarē. Šobrīd darbojamies vairāk nekā 15 valstīs, 9 no tām ir Eiropas Savienības dalība valstis, e, un mums ir 6500 e, strādājošo Eiropā. E, Eh, šeit ir arī mums pieredze par to, kāda attīstība var būt atšķirīga dažādās dalību valstīs. Šajā sakarā ļoti svarīgi runājot par mazumtirzniecības iespējām, mēs runājam ne tikai par Eiropas Savienības iekšējo tirgu, mēs uzskatām, ka elektroniskajā komercijā ir globālas iespējas ir jādarbojas gan uh, Eiropas Savienībā, gan eksporta jomā. Eiropā jau vairāk nekā 250 miljonu cilvēku iepērkas internetā, bet ir arī tādi daudzi cilvēki, kas vienkārši darbojas internetā, bet neko vēl nepērk. Un uh, Eiropā 35% uh, tirgus aptver e-komercija, ASV 33% uh, un Āzijā 26%. Tātad mūsu rādītāji nav tik slikti, bet mums vēl ir lielas attīstības iespējas. Mums ir arī jāstimulē attīstība gan preču gan pakalpojumu tirzniecības jomā, jo var jau tirgot ne tikai preces, bet sniegt arī pakalpojumus elektroniskā veidā, jo šajā nozarē ir lielākas peļņas iespējas. Pārējot pie konkrētākām lietām, runa ir par prasmēm. Šajā jaunajā pasaulē mums ir jānoskaidro, kādas prasmes ir svarīgākas, lai virzītos uz priekšu. Un kā pārvarēt pastāvošos šķēršļus. Šobrīd ir runa par digitālo piedāvājumu, par eh, to saturu, ko mēs piedāvājam mūsu patē, potenciāliem patērētājiem un citiem uzņēmumiem. Un ir jāanalizē arī klientu pieredze, lai to izdarītu, ir jāizveido vesela ekosistēma, ir jābūt elektroniskiem maksājumiem, ir jābūt loģistikai, ir jābūt elektroniskas komercijas prasmēm, jo pretējā gadījumā nevar sasniegt potenciālo klientu šādā veidā. Ja mēs vēlamies uh, taisnīgu un astībā esošu tirgu, mums ir jādomā ne tikai par elektroniskajām kompānijām, bet par jebkuru uzņēmumu Eiropā, kurš potenciāli ir e-komercijas dalībnieks. Jo pastāv vienotais tirgus, un mums ir jādomā par vietējiem patērētājiem. Iepazīstoties ar dažādu valstu biznesa modeļiem, uh, mēs sapratām, ka neko nevar tā vienkārši nokopēt, nepielāgojot vietējiem apstākļiem. Un tas ir ļoti būtiski to apzināties. Kad mēs runājam par tieši saisti un netieši saisti, eh, ir eh, jāpaturprātā viena lieta, proti mobīlais, mobīlās ierīces. IBM ir veicis pēdējo gadu laikā pētījumu par izaugsmes iespējām. 3,7% izaugsmes iespējas ir tradicionālā tirzniecība un vairāk nekā 20% veido elektroniskā komercija. Bet vairāk nekā 30% izaugsmas potenciāls potenciāli veido mobilās ierīces. Uh, ir arī tādas uh, iespējas kā elektroniskā meklēšana un tradicionālā pirkšana, pēc tam arī piedāvā lielas iespējas. Viens no uh, paklāju ražotājiem, kam ir liela pārdošanas vietu ķēde, atzīst, ka uh, apmēram puse klientu iepazīstas ar preču piedāvājumu internetā, pirms viņi reāli iedodas, dodas uz veikalu iepirkties. Tā tad var sasaistīt tradicionālos pakalpojumus ar elektroniskās komercijas pieju, un šāda sadarbība nodrošina lielākas izaugsmas iespējas. Bet ir arī jādomā par jaunu uzņēmumu dibināšanu, uh, par uh, mācīšanos, par uh, tirgus izpēti, klientu izpēti un uh, tāpat jādomā par to, kas patērētājiem ir nepieciešams, uh, kam viņi spēj piekļūt. Tāpat tagad ir uh, uh iecerēts daudz tiesību aktu par internetu un elektronisko komerciju. Uh, Un vēl pāris vārdi par šķēršļiem. Mums ir jālikvidē šķēršļi pārobežu tirzniecībai, lai nodrošinātu izaugsmi, bet ir nepieciešamas arī līdzsvarotas patērētāju tiesības. Un mums ir jādomā par datu aizsardzību no izaugsmes viedokļa. Par pārobežu uh, Eh, tirzniecību. Jāsaka, ka tas ir galvenais izaugsmes faktors. Piemēram, eh, ļoti daudz šajā jomā palīdz pasta darbības likumdošanas saskaņošana. Viena no starpnieku firmām varēja par 70 procentiem samazināt piegāžu cenas, bet pēc tam viņiem radās sarežģījumi ar uh, transporta inspekcija, kura uh, apgalvoja, ka šim uzņēmumam nav uh, pārvadājumu licences, kas nepieciešama šādu darbību veikšanai. Un vēl ir jādomā arī par pārobežu sadarbību abos virzienos. Šobrīd ir daudz piemēru, ka var nosūtīt paciņu no Londonas uz Prāgu vai uz Varšavu, bet otrā virzienā šis sūtījums maksā trīsreiz dārgāk kaut gan tā ir tā pati lidmašīna, kas pārvadā šos sūtījumus. Un pat tiešām nekādu pamatojumu šādām atšķirībām nav. Vēl viens jautājums ir par PVN problēmu. Bet to mēs varam dažādi pārvarēt, ja pār, varam pārvietot uzņēmumus pāri robežām. Tāpat ir jādomā par maksājumiem. Mēs zinām, ka telekomunikāciju uzņēmumi iesaistās, bankas iesaistās šajā darbības nozarē, un viņiem ir ļoti spēcīgi lobiji. Un tādēļ ir arī jādomā par mūsu interešu aizstāvību. Parasti Ja mēs salīdzinām papīra formātu un digitālo formātu, tad, piemēram, turisma nozerē ir iespējams uh, rezervēt viesnīcu, rezervēt uh, lidojumu biļetes, bet ja grib visu rezervēt kompleksu, tad tas ir jādara uz papīra, jo ir tādi uh, likumdošanas akti, kas to pieprasa. Tātad runājot par saskaņotām patērētāju tiesībām. Šeit ir jādomā par tiesību aktu saskaņošanu, nevis par pārmērīgu regulējumu, jo ir daudzi uzņēmumi, kas vispār neuzdrošinās darboties pārobežu režīmā, jo tiem ir bail no riska. Tāpat ir arī jādomā par uh, atsevišķiem ražojumiem specifiskiem krāpšanas gadījumiem. Un tāpat ir jādomā arī par uh, piekrišanas izteikšanu attiecībā uz uh, mārketingu vai citiem līdzīgiem pasākumiem. Mums ir nepieciešams tāds risinājums, kas e, būtu saskaņots ar reālās pasaules apstākļiem. Mums ir jāspēj būt elastīgākiem, jo tādējādi mēs varam e, tiešām labāk apkalpot mūsu potenciālos klientus. Liels paldies par iespēju šeit uzstāties! Paldies. Good, well, um, thank you all. Liels paldies jums visiem. Mēs uh, skatāmies, ko cilvēki raksta Twitterī. Es piefiksēju, ka bija jautājums, kādi ir šķēršļi pārobežu tirzniecībai. Es domāju, ka jūs šo jautājumu savā runā jau plaši esat atbildējis. Tad arī kādi ir izaugsmes uh, vadīti, vadīta datu aizsardzība. Vai tagad kāds vēlas uzdot jautājums no deputāta puses? Denis, ja Haidī, Rula. Un pēc tam, ja kāds vēlas uh, uzdot jautājums, jūs arī tā drīkst arī. Lielas paldies! Es ļoti gribētu dzirdēt no pēdējā runātāja, ko viņš saprot ar izaugsmes vadīto datu aizsardzību. Yeah. Um, okay, well, I think Um, Denis Kredlēko-Māju, can you just introduce yourself? Vai jūs varētu pateikt, kas jūs esat? Es zinu, kas jūs esat, bet tie, kas mūs klausās internetu, nezina. Liels paldies, Denis Kredlers no Eiropas uh, mazumtirzniecības um, asociācijas pārstāvām 70 organizācijas Eiropā. Liels paldies par šīm diskusijām bija ļoti interesanti uzklausīt pēdējo runātāju par e-tirsniecību. Šis ir viens akcents, kas gana neparādās um, diskusijas par mazumtirdzniecību. E-tirsniecība ir galvenais šķērslis mazumtirdzniecībā, uh, galvenais situācijas izjaucējs, ja tā varētu sacīt, jo tas pilnīgi maina visu ainu un nevienam īsti nav skaidrs, kāda tā būs. Galvenais šeit ir ir tas, ka, kad runājam par šķēršļiem e-tirsniecībā, tad mēs runājam par uh, tiem pašiem šķēršļiem, kas valda arī fiziskā uh, tirzniecībā, ja tā varētu sacīt, jo daudz šķēršļi ir tie paši. Kolēģis arī runāja par eh, šķēršļiem pārobežu tirzniecībai. Mēs piekrītam jūsu uzskaitītiem sarakstam, taču mēs tāpat uzskatām, ka Daudzi šķēršļi, ar kuriem saskaras mūsu uzņēmumi dažādās valstīs, ir saistīti ar preču fizisku pārvietošanu pārobežām. Eh, tādas problēmas kā martiešana, piemēram, certifikācija. Un eh, to es tā skaidri gribēju pateikt. Priekšsēdētājiem nav. E, Ieslēgs mikrofons. Tagad ir. Eh, jums jāuzdod jautājums, nevis jāizklāsta sava nostāja. Es drīkstētu ierosināt, ja turpin runāties. Jā, saprot. Eh, daudz šie šēršļi regulā ir eh, iekļauti neapzināti, un mums priekšlikums ir. Uh, Uh, ietekmes novārta, novērtējumā iekļauta ētirzniecības testus. Vai jūs skatījumā tas būtu īstenojams, veicams? Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Yeah, thank you, Chair. Kristians Vešurans bija sāku, nākošais. Paldies priekšsēdētāji, bet man nav neviena jautājuma. Man jautājumu nav, man ir pāris komentāri, taču ja tagad ir jautājuma laiks, tad es pagaidīšu. Okay, thank you. Uh... Nu labi, tad tomēr savu komentāru nākšu klējā. Uh, Mēģināšu izteikties īsi. Mani sauc eh, Kristova Šurinis, es no e-tirsniecības. Viens jautājums ir par diskusiju, un otrs ir par uh, vienotā tirgu šķēršļiem. Vispirms par diskusijām mēs ļoti augstu vērtējam institīvas, un ka arī e-tirzniecība ir iekļauta uh, sarunu gaitā. Uh, un arī par šo grāmatvedības refleksu pieņemot uh, tiesību akts. Mums skatiem tā ir laba institīva. Mēs uzskatām, ka nākošais papildinājums varētu būt tāds, ka programma varētu būt ambiciozāka, apzinoties visu daudzveidību, mm, mazumtirdzniecības jomā ir daudz pārstāvi šeit, taču ir arī citi mazo lielo biznesu modeļu pārstāvi, šādas frančīzes. Uh, e-tirsniecība, multikanāla tirsniecība, un kā jūs sakāt, visi tie pakalpojumi, kas attīstās, arī patērētāji pārstāvi varētu tikt šeit aicināt uz diskusiju. Tas mums nāk par labu, un varbūt eh, šeit paredzētais laiks varētu tikt veltīts piemēram, tirgumu. Mēs runājam par mazumu tirzniecības tirgu. Tā tirgus ir svarīgs aspekts. Un tad es vēl gribu atbalstīt komisāra sacīto. Šī nozara ir svarīga no uzņēmuma viedokļa un arī darba vietu, izveidota darba vietu viedokļa. Tie ir tās vietējas darba vietas, kas nekur netiek pārceltas. Tad, ja mazumtirzniecībai ir iespēja attīstīties, uh, zelta un plaukā bija 2004. gada, tad starptautiskie mazumtirzniecības tirgotāji nāca klajā ar investīcijām, radīja varam 400 tūkstoši jaunu darba vietu. Taču tas attiec ne tikai uz ārvalstu investoriem, bet arī eh, vietējie uh, spēlētāji, mm, var minēt mm, paraugu Horvātijā vai Baltijas valstīs. Čerom Bedjē runāja par daudzajiem šķēršļiem saistībā ar precēm, ar nodokļiem, ideju par labāku harmonizāciju un īstenošanu. Es gribu uzsvērt to, ko jūsu komitejas deputāts sacīja, Andrejs Švābs un Marija Kurāca Bilds sacīja par īstenošanu attiecībā uz vienoto tirgus. Apusējas atzīšanas princips Tas ir ļoti svarīgs aspekts, eh, kuram mūsu skatījumā jums būtu jāpievērš uzmanība. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Kasācija, Anna Marija. Tad jā, eh, diskusijas bija paredzētas kā iespēja visiem paust savu viedokli, un tad šis ir tāds kā savu veidu eksperiments. Jā, lūdzu, jūs, eh, man sauc Ludvigs Vilniki. Labi, lūdzu, saka priekšsēdētāji. Turpin runātājs, man sauc Ludvigs Vilniki, es strādāju EDECO, tas ir pār par 4000 neatkarīgo veikalnieku kooperatīvs un mūsu uh, apgrozījums ir pār par 45 miljoniem eiro. Kaut arī mēs esam tikai mazie vidēji uzņēmumi, mēs pilnīgi iestājāmies pret aizliegumu pārdot par cenu, kas zemāk par pašizmaksa, jo Vācijas konkurences varas iestāde jau ir izklāstījusi, ka nav pamats šādam aizliegumam. Otrakārt, ja jūs paskatāties visu juridisko literatūru, tad juridiskie eksperti un konkurences un ekonomikas profesori arī uzskata tāpat, tāpēc, ka ekonomiskā ietekme ir ļoti neliela. Un pēdējais. Uh, Vācijas augstākās tiesas sprieduma dēļ. Šai spriedumā ir secināts, ka šī aizlieguma īstenošana praksē nav īstenojama. Tāpēc es aicinātu jūs pārdomāt to un padomāt par to no uh, konkurences viedokļu un no tā viedokļa, ka tas arī grauj uzņēmē darbību. Paldies! Manā pirmajā gadā, kopš biju par, eh, kļuvu par deputātu 1999. gadā, mēs runājām tieši par šo aspektu direktīvā, tagad eh, tā šeit ir atcelta. Uh, Un eh, bija ideja par to, kā visā Eiropā aizliegt pārdot par cenu, kas ir zemāka par pašizmaksu, un dalībvalstis šo aizliegumu neatbalstīja. Un mēs runājam par subsidiaritāti, tātad tas ir dalībvalsts ziņā, un tās dažas arī to pieprasa. Lūdzu, kundze, jūs, un šķiet vēl kāds gribēja izteikties. Labi, uzklausīsim jūs abas, un tad eh, š, šī komentāra kārta tiks slēgta. Runātēm būs iespēja atbildēt minūtes laikā katram. Tad varat jau gatavoties tagad savām atbildēm. Lūdzu. Uh, es esmu Vander, Mirjam Vander Stīklin no neatkarīgās um, pētījuma organizācijas Amsterdamā. Es runāju par ekonomisko testu. Šķiet, ka tas ir tam ir jābūt elastīgam, lai tas izvērtētu sociālos un vidas aspektus. Taču tas ir aizliegts pakalpojumu direktīva un arī visos brīvās tirdzniecības nolīgumos, kurus Eiropas Savienība uh, slēdz un ir jau piedalās sarunās ar ASV. Un ir vienā no jūsu biļeteniem minēts, ka ir nepieciešamība atvērt lielus uh, tirzniecības centrus, un šķiet, ka tas ir pretstatā tā ideja, kas atrodam Dajonga ziņojumā. Es gribētu zināt, kā šos ekonomikas, ekonomiskās nepieciešamības testus varētu padarīt elastīgāks. Paldies. Paldies, ar priekšsēdētājs. Tvīterī bija uzdots jautājums, kā var uh, darboties emocion, e, ekonomiskās institīvas bez uzticēšanās. Nezinu, vai jūs to uzdevāt, bet nu, tas tā kā saskan ar jūsu viedokli. Lūdzu, tālāk. Paldies priekšsēdē. Elsa Krūna no neatkarīgo mazumtirgotāju asociācija, grupa asociācijas. Gribu īsumā trīs komentārus no savas puses minēt. Pirmkārt, es ļoti augstu vērtēju De Jonga kunga sacīto. Viņš minēja Eiropas tirgus daudzveidību un visus dažādos iesaistītos spēlētājus, tos minēja arī Kristians. Šo daudzveidību patērētājiem politikas veidotāji bieži vien aizmirst. Viņi uzskata, ka tirgu veido tikai lielās mazumtirdzniecības ķēdes un trūkst informācijas par tādām, kā piemēram mūsu grupa, īpaši veicinot neatkarīgu uzņēmē darbību. Esmu priecīga par to, ka mūsu Eiropas mazumtirdzniecības eh, vērtīgais aspekts šajā ziņojumā ir radis eh, atainojumu, lai nodrošinātu, ka daudzveidība tiek uzturēta visās dalībvalstīs. Es aicinātu politikas veidotājs veicināt uzņēmējdarbības domāšanu un prasmes. Tas ir īpaši svarīgi Austrum Eiropas valstīs, kur vietējie tirgi nav labi attīstīti. Un Dejonga kungs, jūs gribējāt piebilst ziņojumam divus punktus, tātad veikalu slēgšanu, novēršanu un neatkarīgo mazumtirgotāju atbalstīšanu. Esmu pārliecināta par to, ka dažādu, mūsu dažādo grupu biznesa modeļi var piedāvāt risinājumu, tāpēc mēs esam jūsu uzmanības vērti un esmu gatavi jums pastāstīt par šiem mūsu dažādiem modeļiem, ja tā vēlaties. Paldies! Lielas paldies turpin priekšsēdēs par visiem šiem interesantiem jautājumiem. Vai vēl kāds no maniem kolēģiem vēlas izteikties? Ja ne, tad varbūt eh, Žeroms Pedijē runās kā pirmais, varbūt gribat atbildēt, jūs rīcībā vienu minūti, jo mūsu rīcībā nav daudz laika. Paldies. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, runājot par regulējumu jautājumiem attiecībās starp ar piegādātājiem un runājot par iepirkumiem. Mēs piekrītam, ka nedrīkst pieļaut, ka prece tiek uh, pārdot zem pašas maksas, un mēs esam pret šādu praksi vienmēr arī bijuši. Mūsu pārliecība ir tāda, ka mums ir beidzot jāatsakās no tādas pieejas, ka pastāvīgi tiek piedāvāts viss viszemākās cenas, viss tiek vilkts uz leju, bet ka gluži pretēji mums ir jāpiegā, jāpiedāvā pircējiem dažāda veida preces, uzturot vidēja termiņa un ilgtermiņa sadarbības kontakts ar mūsu piegādātājiem. Tā mēs daram Francijā. Mums ir uh, lauksaimniecības preču klāsts um, ar uh, mūsu markas kvalitātes garantijām. Spēja izrauties no šādām debatēm, š, uh, kas mūsu nozarē bijušas ļoti skarbas, vienmēr zenoties pēc zemākās cenas, mums ir jāveido tāda tirzniecības sistēma, kas rada vērtības. Mēs iestājamies par līgumu ievērošanu, par labi noslēgtu līgumu respektēšanu. Mēs ticām šādiem līgumiem daudz vairāk, kā to norādīja Barņēkungs, tad nekā regulējumam likumdošanā. Ir jābūt līgumiem, kas ir jātiek jāievēro. Tas mums ir svarīgs elements mūsu darbības organizēšanā. Otrs jautājums, manuprāt, attiecībās ar mūsu piegādātājiem būtu ļoti bīstami visus samest vienā katlā, jo eh, mūsu piegādātāji ir ļoti atšķirīgi. Mums ir lieli transnacionāli uzņēmumi mūsu piegādātāji piegādātāju starpā, kam ir eh, lielas tirgus daļas, kas pat ir varbūt lielāks nekā mūsu uzņēmuma tirgus daļas. Tad mums ir mazie un vidējie uzņēmumi, kam ir īpaša dialogu sistēma izveidota. Mēs varam jūs sniegt papildu informāciju, ja jūs tas interesē. Un tad ir arī lauksaimnieki, no kuriem mēs tiekam pat tiešo, bet šādu piegādātāju ir tiešām ļoti, ļoti maz. Bet pārsvarā mēs pērkam no nu, pārtīkas rūpniecības uzņēmumiem. Un tādēļ es domāju, ka ir jāpievēršās visiem šiem jautājumiem. Un eh, šī rīcības plāna ietveros būtu arī jādomā par pilsētu plānošanas jautājumiem, par tādu zonu izveidošanu, kur ir gan tirzniecība, gan cita veida aktivitāte paredzēta. Paldies! Paldies, Almgrēns kundze! Paldies! Es e, tikai vēlējos pateikt, e, pateikt kā uzņēmēja to, ka ir ļoti svarīgi mums uzņēmum, uzņēmējiem, īpaši runājot par neatkarīgajiem uzņēmējiem, ka vismazākajos uzņēmumos nekad nav ekspertīzes, ļoti bieži jūs esat atstāti likteņa varā, uh, paši izpētīt, kas tad ir rakstīts dažādos likumdošanas aktos. Tāpēc likumiem būtu jābūt viegli izprotamiem, viegli atrodamiem. Un, eh, protams, nacionālā līmenī ir jānodrošina tas, lai noteikumi būtu stabili ilglaicīgā laika periodā un lai tie nemainītos pārāk bieži. Mēs eh, vienmēr iestājamies par to, ka vismazākie uzņēmumi Eiropā arī ir viens no stūrakmeņiem. Paldies! Thank you. Un tagad uh, eh, Vojčika kungam vārds. Es uh, vēlējos pieminēt vienu būtisku uzskatu, kuru mēs atradām gatavojot formulāru, aptaujas formulāru dažādiem spēlētājiem. Uh, Un dīvaini bija tas, ka atbildes no MVU bija tādas, lūdzu pasakiet divas nedēļas mums pirms jūs kaut ko nolemjat, kas mums ir jāizmaina mājaslapā. Tas eh, vienkārši dod atbildu uz to, kādā veidā MVU atbildes likumdošanas izmaiņām. Viņiem nav resursu sekot līdzi visām likumdošanas oscilācijām, un viņi pat nespēja no tā gūt lielu labumu. To ir svarīgi atcerēties. Un ko es domāju ar um, ekonomiskās izaugsmes vadīts? Vienmēr ir jāskatās likumdošanu sagatavojot, kā tas ietekmēs tos uzņēmums, kuriem nav naudas uh, noalgot juristu, kas viņiem paskaidros likumu. Tātad paskaidro tiem, uz ko tas iedarbojās, kas likumā ir rakstīts un kā tas tos ietekmēs. Tikai šo vienu kritēriju atceroties, jūs uzreiz redzēsiet, cik ļoti grūti likumi ir izprotami uzņēmējiem bieži vien. Diskusijās vēlējos vēl piebilst to, ka jā, harmonizācija ir vajadzīga, bet eh, vienmēr ir jāsako līdz arī vietējā patērētāja ierašām, jo šīs ierašas ātri nemainās. Protams, ka tās var mainīties, bet tas prasīs laiku. Jau pieminēju vairākus konkrētus piemērus un vēlreiz. MVU nevēlas darboties pāri valsts robežām, jo risks ir pārāk liels. Jau šobrīd risks ir liels. Piemēram, Eirozonā to varbūt nejūt tik labi, tik, tik būtiski, bet eh, ir ļoti daudz dalību valsts un ļoti liela iekšējā tirgus daļa, kas atrodas ārpus Eirozonas. Un, protams, eh, naudas plūsmas riski, piemēram, ar iekšējo politiku. Par datu aizsardzību es domāju tieši to pašu. Lūdzu atceraties, kuri datu subjekti ir jāinformē par izmainīto likumdošanu. Protams, es kā patērētājs arī esmu nobežījies par datiem, bet vienmēr ir jāatcerās saturs, kā tas ietekmēs uzņēmumu ikdienas darbību, un lai ik viens nosacījums, lai ik viena regula un normatīvs visiem būtu viegli saprotams. Paldies! Prieksēdētāji kungs! Jā, jūs noteikti pateicāt e, iekšlietu brīvības komitejai svarīgu ziņu - būt vienkāršiem likumdošanā, bet tagad pārējām pie otrām paneļdiskusijām, un es vēlētos dot vārdu vēl trīs ekspertiem. Tātad e, otrajā paneļdiskusijā mēs runāsim par komerc attiecībām, par godīgumu un atbildību. Jau iepriekš esam pieskārušies pie šiem vārdiem, bet pirmajam vēlētos dot vārdu Rodrigo Guvējai, kas ir Eiropas patērētāju kooperatīvu apvienības grupas ģenerālsekretārs. Mēs noteikti runāsim par pirkšanu un pārdošanu mazumtirdzniecības tīklos, un tāpēc ir ārkārtīgi uh, laipni, ka pie mums ir pievienojies arī Jean-Denis Devīn, kas ir Ošas eh, iz, izpildirektors, kas ir eh, Francijas eh, mazumtirdzniecības ķēde. Un visbeidzot, cilvēks, kurš ļoti aktīvi ir piedalījies visās diskusijās par piegādes ķēžu diskusijām, uh, Un eh, man ir ārkārtīgi liels prieks eh, jūs redzēt mūsu komitejā, jūs bieži esat lauksaimniecības komitejā, tāpēc ir ļoti patīkami, ka esat atradis arī ceļu uz mūsu komiteju. Sveic šeit Pekas Pesunen kungu, kas ir Kopaka Džeka ģenerālsekretārs, kas eh, pārstāv fermeru organizācijas Eiropā. Tātad, vispirmajam došu vārdu Govējas kungam, kas mūs iepazīstinās ar kooperatīvu kustību, pēc tam Devēna kungam un visbeidzot Pesonena kungam. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies par šo uzaicinājumu. Es patiesībā nerunāšu kā Eurokop ģenerālsekretārs, bet gan piegādas ķēdes iniciatīvas līdzprieksēdētājs. Vēlētos jūs iepazīstināt eh, ar šo iniciatīvu, jo šī iniciatīva pēc savas būtības ir brīvprātīga. Mēs to esam nosaukuši piegādas ķēdes iniciatīvu, The Supply Chain Initiative. Jūs redzat arī logo un nosaukumu. Vēlētos īsumā jūs iepazīstināt ar mūsu sasniegto, ar mūsu izdarīto. Un eh, varbūt vēl svarīgāk, ko mēs vēlamies sasniegt. Vispirmām kārtām mēs sākām ar diskusijām par to, ko nozīmē godīga komercprakse. Tajā mēs iesaistījām pilnīgi viss, kas ir iesaistījušies eh, pārtiks pārstrādē no ražotājiem līdz mazumtirgotājiem, un 11. gada novembrī mums izdevās vienoties par desmit principiem par to, ko nozīmē godīgums pārtikas piegādes ķēdē. Esmu šeit uzskaitījis trīs vispārīgus principus un septiņus specifiskus principus. Varbūt detalizēti visos neiedziļināšos, protams, jūs papildus informāciju pēc vēlēšanās varat sameklēt mūsu mājaslapā, bet eh, vēl bez šiem principiem, par kuriem vienojāmies pirms apmēram gada, mēs vienojāmies arī to, ka ir svarīgi īstenot un šajās diskusijās pieminēt konkurences likumu. Vēl bez šiem principiem mums izdevās vienoties arī par tiem piemēriem, ko mēs uzskatām par godīgu un negodīgu komercpraksi. Runājot par pavisam konkrētām nozarēm, piemēram, rakstītie un nerakstīts vienošanās, vispārējiem noteikumi, nodevas, vienpusēja rīcība un līdzīgi. Visas organizācijas, kuras e, ir iesaistītas pārtiks ķēdē, piekrita šādu piemēru sadalījumam. Šo sadalījumu ļoti augstu novērtēja augsta līmeņa darba grupa, ko komisija ir izveidojusi pārtiks piegādes ķēdes labākas darbības nodrošināšanai un mēs vēlējāmies izveidot ietvaru, kādā veidā šos principus labāk īstenot dzīvē. Tas bija nākamais solis. Tātad mēs uzsākām diskusijas un 13. gada janvārī, proti šā gada sākumā, mums izdevās panākt vienošanos par šo principu īstenošanu ietvaru. Diemžēl gada sākumā mums neizdevās vienoties visām diskusijās iestāja iesaistītajām pusēm, īpaši Kopako Džeka, kas pārstāva zemniekus un arī neizdevās vienoties ar gaļas pārstrādātājiem. Kaut arī e, dzērienu ražotāji piedalījās šajās sarunās un e, arī lielākie pārtiks ražotāji tam piekrita. Šis e, ietvars, par ko mums izdevās vienoties, tajā pēc būtības ir divi aspekti. Viens ir profilakse. Kā nodrošināt to, lai negodīga komercprakse vispār neparādītos tirgū, un patiesībā kā nodrošināt to, lai godīga komercprakse vienmēr prevalētu. Vismaz to uzņēmumu vidū, kur ir parakstījuši šo vienošanos. Otrs aspekts bija, ko darīt zāles ko tad darīt, ja negodīga komercprakse notiek, ko darīt, kā risināt situāciju un kā atrisināt strīdus. Jūs šajā slīdītē redzat to, ko mēs apņēmāmies darīt. Tātad parakstījušās puses apņēmās īstenot šos principus, un otrs, kas uzņēmumiem ir jādara, viņiem ir jārespektē arī process. Šo rīcību uzrauga pārvaldes grupa, kuru izveidoja mazumtirdzniecības eh, otrs līdzpriekšsēdētājs Hoksana Ferēra, kas ir otra līdzpriekšsēdētāja ražotājiem Tātad viņa ir Food Drink Europe izpildirektora. Un mēs šo darba grupu vadam kopīgi, abi divi, pārstāvot dažādas piegādes ķēžu domēnas. Bet, eh, kā jau teica, mums neizdevās vienoties ar Kopaku Džeka, līdz ar to zemnieki nav vēl iesaistīti šajā procesā, bet eh, mēs turpinam dialogu ar Kopaku Džeka Viņi ir uzaicināti šajā uzraudzības grupā darboties novērotā lomā. Mēs ļoti aktīvi turpinām dialogu, un es no tiesas ceru, ka tuvākajā nākotnē mums izdosies izveidot kopīgu nākotni, jo uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi un ka tas ir visu mūsu interesēs. Šajā slīdītē sīkāk nepieka, nepakavēšos pie šeit uzrādītā, bet eh, šī uzraudzības grupa valde mm, nodarbojas ar dažādu sarunu vešanu, un arī eh, būtiskākais princips ir konfidencialitāte un vienošanās. Ir nepieciešama lēmumiem zinām anonimitāte, un, protams, tam visam ir jābūt likuma ietvaros. Šajā ietvarā mēs neiekļāvām īpašu klauzulu strīdu lisinā, risināšanai. Piemēram, ir tādi gadījumi, kad negodīga tir, komercprakse ietekmē vairākus ķēdes piegādātājus, un tas nozīmē, ka viena negodīgas komercprakses rīt gadījums ietekmē plašāk kā kā apļūz ūdens. Piemēram, darbojoties pāris robežai, pārobežām, tad eh, šī valde nodarbotos ar strīdus risināšanu anonīmi un mēģinātu būt savu veidu vidutājs strīdus risināšanā. Mēs esam izstrādājuši arī vairākus instrumentus, kā uzņēmumiem in, īstenot šos noteikumus. Mums ir eh, pašvērtējums, ko uzņēmumi var pārbaudīt, vai viņš šobrīd atbilst jau izvirzītajiem principiem. Mēs esam izveidojuši e-apmācības moduli, kurā uzņēmumiem ir iespēja izglītot savus strādājošos. Šis e-moduls ir pieejams angļu un vācu valodās, un burtiski pēc pāris nedēļām būs pieejama arī franču versija. Un, ja uzņēmumiem ir interese, varēsim attīstīt arī citas valodu versijas. Šeit jūs redzējat mūsu mājas lapas adresi supplychaininitiative.eu, tur ir gan jaunākie dokumenti, gan jaunākās ziņas. Jūs varat pieregistrēties šajā mājas lapā, tur ir uzskaitīti visi tie uzņēmumi, kuri ir pieregistrējušies sai inici iniciatīvai. Man ir ārkārtīgi liels prieks paziņot, ka patreizējā momentā mēs esam saņēmuši vēstules no pār par 80 uzņēmumiem visā Eiropā, uzņēmumiem, kuri pārstāva dalību valstu tirgos pār par 450 dažādiem uzņēmumiem. Daļa šo uzņēmumu ir ļoti liela starptautisku uzņēmumu, daži ir ārkārtīgi nelieli reģionālā līmenī darbojošies. Šie uzņēmumi ir izteikuši gatavību piereģistrēties šai brīvprātīgajai iniciatīvai piegādas ķēdes godīguma iniciatīvai. Mums ir ļoti lieli starptautiski mazumtirgotāji, ražotāji, kooperatīvi, neatkarīgi ražotāji, arī vidēja, izņēm, vidēja izmēra uzņēmumi. Kāpēc uzsveru šās iniciatīvas un šo uzņēmumu gribas nozīmīgumu? Šajos uzņēmumos tiem ir tūkstošiem biznesa partneru. Un, ja šie uzņēmumi sāks izpildīt godīgas komercprakses principus, tad tam būs reizinājuma efekts, kas nenoliedzami pozitīvi ietekmēs simtiem un pat tūkstošiem citu uzņēmumu darbību Eiropā. Uh, gan MVU, gan eh, zemniekiem, gan arī lieliem uzņēmumiem. Visi tikai un vienīgi iegūs no tā, ka šeit redzamie uzņēmumi īstenos šo labas prakses ideju. Tas eh, daudzkārt pārsniedz mūsu cerības. Es tikai vēlējos noslēgumā pateikt, ko mēs vēlamies panākt nākotnē. Protams, situācija jau nav ideāla. Pretējā gadījumā jau mēs šo iniciatīvu nebūtu uzsākuši. Bet eh, doma ir tāda, ka, lai kaut ko panāktu, tam ir vajadzīgs laiks. Vēlējos uzsvērt, ka šī iniciatīva ir ļoti aktuāla un atbilst tirgus attīstības tendencēm, un nevajag šo iniciatīvu salīdzināt ar notikumiem pagātnē, jo tikai 16. septembrī mēs to oficiāli pasludinājām par spēkā esošu. Līdz ar to nevajag raudzīties uz negatīviem gadījumiem pagātnē. Mēs ceram, ka šī iniciatīva spēs stāties pretim nākotnes un arī globalizācijas izaicinājumiem. Mēs esam pārliecināti, ka ir jautājums, kuriem jāatbild, bet mums izdosies to izdarīt, ir problēmas, kuras jārisina, un mums izdosies tās atrisināt. Bet tam ir nepieciešams laiks, bet esam uz pareizā ceļa. Un mēs tiešām ceram, ka Eiropas institūcijas mūs atbalstīs. Paldies! Well, thank you very much. Liels paldies Turpin priekšstādātājs. Es atvainojos, ka eh, nenosauc jūsu amatu pareizi, tas bija uz cita dokumenta man rakstīts. Es domāju, tā ir ļoti laba institīva, mūsu komitejā mums bija iespēja to sīkāk paskatīt. Un šīs, eh, šie slaidi būs pieejami tiem, kas vēlas ar tiem iepazīties. Un tagad esmu priecīgs aicināt uzstāties Žandanī Devīne, Mēs zinām, ka Ocean ir viena no lieliskām koncepcijām, un varbūt tad jūs varētu pastāstīt par savu perspektīvu, jūs, kas esat cieši iesaistīts šajā piegādes ķēdē, jūs varētu pastāstīt par savu institūciju. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Lielas paldies priekšsēdētāji par šo uzaicinājumu. Tā apliecina kā Eiropas parlamenta lomu Eh, godīgāku, vienlīdzīgāku piegādes ķēžu nodrošināšanā. Mazliet pastāstīšu par Ocean grupu. Tā ir Francijas mazumtirgotniecības grupa. Tā darbojas 13 uh, eh, pasaules valstīs, 8 Eiropas Savienības valstīs. Mūsu galvenā aktivitāte ir lielveikēli, uh, Mums ir 3000 eh, lielveikalu, 350 eh, komerccentri, un mēs arī darbojamies internetā. Mēs izgudrojam Drive Francijā. Savā runā galvenokārt runāšu par trim lietām. Pirmkārt, kādā veidā Ocean grupa um, darbojas maz, maziem vidiem uzņēmumiem. Otrkārt, nepieciešamība, kas mums ir, pārvarēt pārastos ierobežojums sarunās, sarunu kapacitātē. Un treškārt, es pastāstīšu, kāpēc mēs kā Ocean grupa uzskatām, ka regulēšanas pie, pieeja neatrisinās mūsu problēmas, bet ka risinājums slēpjas brīvprātīgā institīvā lai veidot mūsu tirzniecības attiecības ar uh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Ocean grupa galvenokārt pamatojas uz partnerības attiecībām, un te nav runa tikai par korporatīvo atbildību, bet galvenokārt tas ir konkurences jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka šī partnerības pieeja mūsu attiecībās parādās trijos līmeņos - produktu piedāvājums, pakalpojumu, ko sniedzam mūsu ražotājiem, un treškārt tāds, tāds attiecības, kāds mums ir ar zemniekiem. Nav šaubu par to, ka mazo video uzņēmumu ražojumi ir mūsu stratēģijas pamats diversifikācija. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir ļoti liela, milzīgi veikali, apmēram 8500 kvadrātmetru, tik liela ir eh, mūsu lielveikala standarta platība, un eh, mēs, kā lielais mazumtirgotājs, katrā ziņā gribējam attīstēt, attīstīt to produkciju, kuras ražotāji ir MVU. Daži skaitļi, ko tas nozīmē Itālijā vai Francijā. MVU ir 30 līdz 35% no piegādātājiem, un tas ir apmēram 20% no mūsu apgrozījuma. Un kad mēs runājam par mūsu piegādātājiem, jūs zināt, ka mūsu pasaulē viena trešdaļa ir tieši mūsu pašu ražotā. Pār, um, Francijā 75% visiem ražotājiem mūsu piegādājiem tieši mazavīdēju uzņēmumu. Skaidrs, ka MVU ir ārkārtīgi svarīga loma mūsu piedāvājuma izveidē. Lai attīstītu šos piedāvājumus, mums ir ļoti īpaši piedāvājumi. Pavisam nesen mēs izstrādājām mehānismu, kas būs spēkā Francijā, Rumānijā, Polijā un drīz vien arī Portugālē. Uh, un tas paredzēs, ka musāji saņems apmaksu par viņu darbu ļoti ātri, tikko vispār mēs saņemam viņu rēķinu. Jūs saprotat, cik tas ir svarīgi maziem vidiem uzņēmumiem pašreizējā, pašreizējos apstākļos, kad ir grūti iegūt kredītu no bankām. Un eh, turpinot šo konkurences spēju ar zemniekiem, lauksaimniekiem, mēs to saucam par slaveno nozaru, mēs veidojam tāda veida partnerību, kas ir ļoti labi sabalansēta, lai mēs atbalstītu vietējo ražošanu, tas attiec uz lopu audzēšanu vai uz uh, augļu dārzeņu audzēšanu. Un tad vēl ir aspekts saistībā ar godīgākas pieejas veicināšanu viss ķēdes posmos. Un tas pierāda, cik svarīgi ir pārvarēt uh, tipiskās uh, grupēšanās, kā ir ļoti lieli, lūk, šie mazumtirgotāji, kur it kā ir pretējā nometnē ar ļoti maziem ražotēm. Jo ir daudzi kriteriji, kas mūsu skatījumā uh, ietekmē pirktspēju tirzniecības attiecībās. Šie citi kritēriji ir šādi - inovācija, piedāvājuma pielāgošana prasībai un konkurence. Konkurentspēja. Mēs uzskatām, ka tirzniecības prakses, kas nav godīgas, ir ne tikai tāpēc, ka ir nesaskaņots uh, spēku pārsvars, bet tāpēc, ka arī iesaistītiem pusēm nav pašām savu uh, sarunu vešanas uh, spēju, uh, tāpēc, ka nav gana daudz inovācijas saistībā ar vietējiem tirgiem. Ja mēs runājam par pārtiku, nacionālajos tirgos, tad galvenais šeit ir tieši vietējie tirgi. Protams, ka lielājām, lieliem nacionālajiem ražotājiem ir būtiski nozīme mūsu apgrozījuma veidošanā, taču līdzteku šiem lielajiem līderiem ir arī pavisam cita pieeja, ko mēs izmantojam ar mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un vēl kas ir ļoti svarīgi. Mazie vidēji uzņēmumi, kas nāk klājā ar saviem pielāgotēm atbildēm, uh, pie mums saņemt citu attieksmi nekā no citiem lieliem mazumtirgotājiem. Te es runāju šo te finansēju mehānismu, ātrais maksājums, bet mūsu tirzniecības attiecībās mēs atkarībā no uzņēmuma lieluma piedāvojam arī tādu īpašu pieeju, tātad ir elastīgāk noteikumi, jo mazāks ir uzņēmums. Arī juridiskie šēršļi Eh, no mūsu puses tiek atvieglot. Mēs zinām, ka lielajiem uzņēmumiem visus tos juridiskos, eh, juridiskās prasības izpildīt ir vieglāk nekā mazajiem. Un tā tad eh, mūsu attiecībās ar maziem vidējiem uzņēmumiem mēs ņemam vērā viņu īpatnējo situāciju. Un es domāju, ka līdzsvars tirzniecības attiecībās arī sniedz lielu ieguldījumu, kāpēc mēs tik veiksmīgi strādājam. Un treškārt, gribu runāt par Ošana grupu, par to, kā mēs vadām mūsu tirzniecības attiecības visā ķēdes garumā. Mēs nosodām negodīgu tirzniecības praksi visas ķēdes garumā, un tomēr mēs uzskatām, ka regulatīvā pieeja nav pareizā Eiropā. Un tieši šī institīva, par kuru runāja iepriekšējais runātājs, ir pareizā atbilde. Kāpēc mēs tā uzskatām? Tāpēc, ka daudzās dalībvalstīs likumi jau pastāv. Un te nav runa par to, ka nepieciešams būtu vēl kāds tiesība akts, bet runa ir par to, kā jau esošie likumi tiek īstenot tajās valstīs, kur tie pastāv. Es domāju, ka šodien tā ir galvenā problēma. Vai būtu te runa par eh, darbu Tātad likums jau pastāv, problēma ir ar tā īstenošanu praksē. Tātad nav jāizdomā jauni likumi. Katra jaun, katrs jaunais likums vienkārši nelabēlīgi ietekmēs, uh, ierobežos uh, zinātības partneru attiecības un ietekmēs arī viņu konkurētspēju. Mēs uzskatām, ka visas ķēdes elastība ir būtiskais elements, jo īpaši uh, krīzes apstākļos, kāda mums ir Eiropas Savienībā, elastība ļautu pielāgoties un ka katra iesaistītā puse varētu saņemt savam darbam atbilstošu atalgojumu. Un pēdējais, ko gribu sacīt, ar vienu ir jābūt ļoti piesardzīgam, kad kāda politiskā vara pieņem kādu jaunu regulējumu, jaunu nodokli vai jaunu strīdu risināšanas mehānismu. Visam nesen Francijā maijā uh, bija sarunas par uh, piena cenu ražotāju interesēs. Līdz ar to par 5% piela, pieauga piena cena. Un pat labam par 11% ir samazinājis piena patēriņš Francijā. Kāpēc? Tāpēc, ka šis cenas palielinājums tieši ietekmēja patērētāju pirktspēju šajos krīzes apstākļos. Mm, arī Francija ir krīze. Lūk, šie trīs punkti, no kuriem izriet mans secinājums. Jūs gribējāt zināt, kāpēc Ocean grupa e, iestājās šajā brīvprātīgajā institīvā un kāpēc e, mēs, e, ko mēs esam darījuši. Ocean grupa ir izveidojusi tādu kā izglot, izglītošanas kampaņu visiem saviem patērētājiem. Mēs to jau pagājušajā gadā izdarījām. 1300 mm, lielajiem pircējiem mēs mm, jau pagājušajā gadā organizējām savu veidu universitāti, stāstot par mm, mūsu grupas vērtībām. Tā ir pirmā lieta. Visās valstīs, kur darbojamies, esam izveidojuši starpnieku, mēs devām par MVU kungu, un viņš tieši var runāt ar konkrētās valsts eh, Ošana grupas ģenerāldirektoru, norādot uz problēmām, kas ir eh, MVU ar šo grupu. To es jums gribēju pastāstīt, un šodien mēs esam pārliecināti par to, kā lai izveidot šo darba ietveru, par kur šeit bija runa, daudz ir jādara, tas prasīs daudz laika un resursu, un krīze mums liek rīkoties tieši šādi. Paldies! Good. Well, thank you very much indeed. I... Liels paldies! Tiešām uh, jūsu pieredze bija ļoti interesanta. Es ar lielu interesi klausījos jūsu teiktajā. Es domāju, ka arī politiķi varētu mācīties no jums. Un varbūt tiešām vajadzētu izveidot tādu MVU ombudu. Tā būtu laba iniciatīva. Un varbūt arī MVU līguma nosacījumi varētu būt vienkāršāki un labāk saprotami. Un būtu nepieciešama arī šāda institūcija, kas raudzītos uz viņu interesu aizsardzību. Uh, tagad uh, došu vārdu arī Klērai Berijai no komisijas, kur varēs uh, komentēt un uzklausīsim kolēģu jautājumus un komentārus, bet vēl uh, pēdējais runātājs šajā raundā ir Peka Pesonens. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie parlamenta deputāti, ir liels prieks man piedalīties šīs dienas sanāksmē un cerams, ka otrdien pēc panāktās vienošanās starp institūcijām mēs biežāk tiksimies, un tādēļ es arī ielaužos jūsu darbības sfērā, teiksim tā. Mēs kopā Koģeka esam ļoti ieinteresēti, lai tirgus darbotos arī uh, Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu interesēs. Lauksaimniecībā ir jābūt dzīvotspējīgai ekonomikas nozarei, tik, tāpat kā citām nozarēm, un jāgūst arī papildus uh, attīstības un bēņas gūšanas iespējas uh, Eiropas Savienības vienotajā tirgu vēlējos norādīt, ka mūsu organizācija pārstāv vēl vienu nozari, kas, uh, kurā ir daudz darba vietu. Visā Eiropas Savienībā strādā lauksaimniecībā 25 miljoni iedzīvu cilvēku. Un arī gribu uzsvērt to, ka mēs darbojamies uz vietām, laukos ir ļoti nedaudz tādu nozaru ekonomikā Eiropas Savienībā, kas nodrošina darba vietas arī attālos lauku reģionos. Mēs tāpat sadarbojamies ar mazumtirgotājiem un ēdināšana, sabiedriskās ēdināšanas nozari. Tie ir mūsu sabiedrības partneri. Mums jādomā par nākotnes attīstību, par to, lai šī pārtikas ķēde dotu uh, papildus pievienoto vērtību mūsu klientiem. Mums jādomā arī par izaugsmi, nu, jaunu darba vietu radīšanu, un tādēļ es varu tikai paust atbalstu iepriekšējiem runātājiem, kuri teica, ka tas viss ir mūsu kopīgās interesēs. Un tiešām nākas piekrist runātājiem, ka pastāv negodīga ko komerc prakse. Drīzāk jautājums ir tāds, kā sasniegt šo nulles iecietības līmeni, nevis vai to vispār sasniegt. Savā uzrunā gribu teikt, ka augst vērtējām sasniegumus daudzpusējā dialogā, kurā mēs arī piedalāmies un ir nepieciešams pievērst arī ekoloģiskiem aspektiem uh, nozīmi runājot par godīgas komercprakses iedibināšanu. Patiesībā mēs vienojāmies par principiem, bet mēs nespējām vienoties par to, ka šeit viss tiek darīts brīvprātīgi principu īstenošanas jomā. Jau vairāk kārt šajā diskusijā ir izskanējis, ka ir jānodrošina uh, lai tiešām principi tiktu īstenoti dzīvē. Iepriekšējā gadā notikušajās diskusijās un balstoties uz mūsu dalībnieku pieredzi, ir uh, bāžas par anonimitātes un sankciju ievērošanu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pieņemt tiesību aktu šajos divos aspektos. Brīvprātīgās vienošanās ietvaros uh, paredzētie nosacījumi ir nepietiekami. Šķiet arī, ka ir izplatīta nepatiesa informācija par mūsu nostāju sakot, ka mēs vēlamies, uh, lai tiktu pieņemti tikai tiesību akti. Es varu teikt, ka pēc uh, kopējās lauksaimniecības reformas mēs nevēlamies tādus vispārējus uh, likumus. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams brīvprātīgas vienošanās, bet mēs tā pašā laikā uzskatām, ka tirgus funkcionēšanai un brīvās tirzniecības nodrošināšanai tomēr ir vajadzīgs likumdošanas ietvars. Tas jau daudzos aspektos darbojas dalību valstīs. Mēs uzticam iekšējā tirgus attīstībai un spējai darboties, bet tai pašā laikā mēs uzskatām, ka šādu darbību nevar nodrošināt bez atbilstoši likumdošanas, jo mēs visi esam cilvēki. Mēs iestājāmies par uh, jaukto sistēmu. No vienas puses likumdošana, no otras puses brīvprātīgas vienošanās, kas veido uzticību šajā sistēmā. Un mūs arī iepriecināja tas, ko mēs dzirdējām no deputāta De Jonga, it īpaši runājot par uh, ieviešanu. Mēs nevēlamies uh, sastingušu, neelastīgu likumdošanu. Mēs vēlamies, lai biznesa operatori, zemnieki un uh, mazumtirgotāji uh, būtu pasargāti no negodīgas komercprakses. Un mēs tiešām uztraucamies par šo jautājumu, jo mēs pārstāvām 38 tūkstošus kooperatīvu, tie ir pārsvarā mazie un vizējie uzņēmumi lauksaimniecības nozare. Mēs esam sadarbojušies ar Almgrēnas kundzi, lai nodrošinātu, ka mikro uzņēmumi un MVU tiek nodrošināta nākotnes attīstība Eiropā un arī sadarbojamies ar štābas grupu par administratīvo slogu. Jūs noteikti zinat, par ko es runāju. Tāpat uh, zaļajā grāmatā, kas ir nesen publicēta, ir runa par arī baiļu faktoru, un tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams atbilstoši aizsardzības līmenis un ir jācīnās pret negodīgu komercpraksi. praksi pieredze uh, attiecībā uz apvieno karalisti uh, liecina par to, ka var godīgu komercpraksi visiem ķēdes dalībniekiem nodrošināt tikai tad, ja uh, šie principi tiek atbilstoši īstenoti dzīvē. Mēs esam pasūtījuši neatkarīgu pētījumu par negodīgu komercpraksi eh, pārtiks eh, tirzniecības ķēdē. Tikai daži fakti. Respondenti norāda, ka viņi saskars ar negodīgu komercpraksi. 94% no respondentiem atzina, ka ar to saskars vismaz vienu reizi. Un šāda negodīga prakse skar visus aspektus. 44 procenti norāda, ka ar to saskars pēc līguma noslēgšanas fāzē, un tas ir nepieņemami. Un arī respondenti atzīst, ka šāda praksa ir vairāk izplatīta nekā pirms pieciem gadiem. Respondenti norāda, ka nacionālais likumdošanas ietvars ir nepietiekams, lai vērstos pret negodīgu komercpraksi. Tāpat pētījumā ir veiktas aplēses par to, ka 11 miljārdus eiro uzņēmumi zaudēja šādas prakses rezultātā. Mēs esam pievienojušies šai brīvprātīgai iniciatīvai, bet nav, neesam konstatējuši nekādu attīstību, kas eh, mums liktu mainīt savu nostāju šodien un arī turpmāk mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem, jāstrādā Eiropas parlamentam un citām institūcijām. Mēs neuzskatām, ka ir jāatsakās no visa, ko ir panākusi daudzpusējā grupa, kurā arī mēs esam strādājuši, bet mēs uzskatām, ka ar to vien nepietiek ir nepieciešama jaukta sistēma, kas balstītos uz brīvprātīgo iniciatīvu un likumdošanas pieeju no otras puses. Tas nodrošinātu, ka sistēma patiešām darbojas. Kopa, Kozaka, uh, lauksaimniecības uh, uh, kooperatīvi un Eiropas lauksaimnieki ir gatavi īstenot atvērtu dialogu ar visiem pārtikas ķēdes dalībniekiem mūsu kopējās nākotnes interesēs. Mēs esam pārliecināti, ka pārtikas ķēde un mazumtirzniecība var nodrošināt papildus vērtību lauksaimniekiem, viņu ģimenēm. Un uh, nākamais gads ir pasludināts par ģimenes uh, uh, lauku saimniecību gadu. Un es domāju, ka mums ir jācīnās par mūsu interesēm, pārliecinot patērētājus mūsu pārtikas ķēdēs uzlabošanu var panākt tikai tad, ja visas iesaistītās puses uh, dos savu ieguldījumu. Es augstu vērtēju De Jonga kunga ziņojumu un ceru, ka tas tiks arī īstenots. Paldies! Good, well, thank you. Paldies! Paldies! Ļoti interesants diskusiju avots, un, eh, protams, atkal parādījās tas, cik ārkārtīgi svarīgi ir labos likumdošanas aktus īstenot dzīvē. dzīvē. Jūs pieminējāt, ka būtu labi, ja samiksētu kopā brīvprātīgas princips un likumdošana, bet tagad ir iespēja deputātiem uzdot jautājumus. Rīles kundze lūdzu. Ļoti īsi jautājums. Es uzskatu, ka šī ir lieliska iniciatīva. Protams, kā jau pēdējais runātājs pieminēja, ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu e, šajā projektā ļoti aktīvi iesaistīti arī zemnieki. Bet eh, es vēlētos parunāt par citu aspektu. Runājot par mazumtirdzniecību, tas nekavējoties tiek saslēgts kopā ar krīzi. Un tomēr mēs ļoti maz runājam par ilgtspējību, resursu ilgtspējību, transportu, vidi, arī atkritumiem un atkritumu pārstrādi. Tas ir ļoti svarīgs eh, faktors mazumtirdzniecībā un mazumtirdzniecības ilgtspējībā. Mans jautājums, vai jūsu noslēgtajos līgumos ar piegādātājiem tiek runāts par šiem momentiem? Jo, protams, tas ir gan ekonomiskās interesēs, gan arī patērētāji un, protams, politiķi interesēs nodrošināt ilgtspējīgu, nepārtrauktu ekonomisko izaugsmu. Un mums ir jāmēģina visiem samazināt dažādas izmaksas. Tātad tas būtu mans jautājums. Prieksēdētājs, paldies! Jā, jā, es vēlējos dot vārdu līdz prieksēdētājai Roksāna Lūdzu. Paldies! Mani sauc Roksana Fellere un es strādāju Food Drink Europe un es esmu Rodrigo, kopā ar Rodrigo līdzprieksēdētāja, līdzprieksēdētāja uh, eh, Ocean grupā bet es vēlējos eh, parunāt par citiem aspektiem, ko šī iniciatīva varētu mums sniegt. Pagājušajā šo iniciatīvu, kuras līdzpriekšsēdētājas esmu, mēs eh, publiskojām tikai pirmdien. Es uzskatu, ka dialogs ir galvenais instruments, ar kuru palīdzību mums izdevās tik daudz sasniegt. Protams, eh, Tas prasīja laiku, bet mēs šai iniciatīvām arī, iniciatīvai arī devām laiku izaugt. Mēs uzticamies viens otram, mēs bijām gatavi iziet uz kompromisiem, jo uzsākot šo projektu, mēs raudzījāmies dažādos virzienos. Dažādi piegādes ķēdes elementi neskatījās viens otram acīs Un eh, šobrīd mēs skatāmies viss vienā virzienā. Mums eh, ir izdevies eh, panākt šo lielisko rezultātu. Protams, tas nav visiem piemērots risinājums, bet tiešām tie, kur ir parakstījuši šo iniciatīvu, un jau kopš 16. septembra mums ir pievienojušies vēl locekļi, mēs uzskatām, ka tas ir uh, lielisks risinājums, varbūt pat lieliskākais, eh, no kā piemēra būtu jāņem arī citiem. Protams, eh, tie, kur pievienosies šai iniciatīvai, to rīcību ietekmēs arī tos, kuri tādu vai citādu apsvērumu dēļ to nedarīs. Es tikai vēlējos pateikt šīs labās iniciatīvas uzsvarus. Prieksēdētājs, paldies par jūsu darbu. Jā, lūdzu, kungs kungs eh, ceturtajā rindā. Es eh, esmu no Eiropas eh, zīmolu asociācijas. Es varbūt uzdošu jautājumu gan komisijai, gan jūsu komitejai. Pavisam nesen tiekoties valdei šai supply chain initiative, kas ir brīvprātīga iniciatīva, mēs uzaicī, uzaicinājām franču, franču starpnieku. Uh, Viņam bija ārkārtīgi interesanta prezentācija, un viņš mums eh, pastāstīja, ka viņš izskata dažādas gadījumus visbiežāk starp maziem un lieliem uzņēmumiem, un strīdus risināšanas eh, pozitīvuma procents ir 80, pie tam visbiežāk strīds tiek atrisināts trīs mēnešu laikā. Uh, Varbūt komisijai vajadzētu mācīties no šī unikālā projekta, jo šāda institūcija, strīdus risināšanas institūcija ir tikai Francijā. Pie tam šī starpniecība ir br par brīvu un tas eh, ļauj atrisināt strīdu starp eh, lielajiem un mazajiem uzņēmumiem. Un ne tikai. Paldies! Nākamais runātājs man savs Honkamran. Es strādāju Spānijas eh, pārtikas ražotāju asociācijas vārdā. Runāšu spāniski. Mana organizācija pārstāv 400 kooperatīvus, 96% no, no tiem ir MVU. Mēs eh, pilnībā atbalstam Kopako Džeka uh, uzskatu. Kāpēc? E, Spānijā mums ir līdzīga iniciatīva, kādu šeit tikko šeit dzirdējām, un tomēr tā pilnībā izgāzās. Zinu, ka citās valstīs, Portugālē, Anglijā un Polijā, ir e, tādas pašas iniciatīvas publiskotas un arī pilnībā izgāzušās. Kāpēc? Tāpēc, ka MVU, tāpat kā zemnieki, lauksēmnieki un piegādātāji, šiem e, spēlētājiem nav izdevīgi pašiem pieteikties par savām kļūdām, jo viņi baidās no ekonomiskām sekām. Un, protams, arī plašsaziņas līdzekļu loma šeit ir būtiska. Šā iemesla dēļ Spānijā mēs nevēlamies vairāk laika un enerģijas šķērdēt šādiem brīvprātīgumiem, uh, Mēs vēlamies redzēt Eiropas līmeņa pieeju, kas atrunātu jau kādu darbību starp maziem un vidējiem uzņēmumiem. Piemēram, ir tādi uzņēmumi, kuri eh, ir tādi lielās ķēdes, kurās pat 50% no visiem pārvedumiem notiek lielo kompāniju ietvaros, bet eh, ir ļoti daudz uzņēmumu, kurus patreizējā likumdošana neaizsargā. Protams, dialogs ir lieliska lieta, efektīgs dialogs, vēl lieliskāka lieta, bet mazie un vidēji uzņēmumi tam nepiekritīs. Paldies, turpina prieksēdētājs, ļoti labi. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Ak jā, Kristiāns lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Kri Krišens Višķers e-komercija. Un e, atgriežoties atpakaļ uz konfrontācijas ceļa, tieši spāņu kolēģis tikko to jau pieminēja. Es tomēr vēlētos izteikt e, komentāru Pesonena kunga teiktajam. Manuprāt, tas ir apvainojums apgalvot, ka kopš brīža, kad jūs pirms deviņiem mēnešiem pametāt sarunu galda, nekas nav pa panākts. Kā nav? 450 uzņēmumi ir parakstījuši šo so brīvprātīgo iniciatīvu. Protams, jūs pieminējāt arī baiļu faktoru. Jā, mums ir izdevies daudz ko panākt, un arī komisijas institūcijas mums palīdz. Protams, mēs vēlamies redzēt mehānismu, ar kuru palīdzību šo iniciatīvu varētu īstenot. Un tomēr mēs ticam, joprojām ticam, uh, strīdus risināšanai nacionālā līmenī un ar dažādu instrumentu palīdzību. Vai tā būtu starpniecība, vai tā būtu tiesa sistēma, dažādas miertiesas, mehānismi tam eksistē. Un eh, kā jau šeit abi līdzpriekšsēdētāji teica, dialogs ir galvenais instruments, kas mums var ļaut sasniegt daudz vairāk nekā kaut kas cits. Jūs to dzirdējāt gan no uh, KOP, gan no OŠAN grupas pārstāvjiem. Protams, ka jums ir 1300 e, strādājošie, un e, tomēr mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz. Mēs tiešām ticam, ka jums, e, Kopaka Džeka, šeit ir iespēja parādīt jūsu labo gribu. Lūdzu, izmantojiet to. Priekšsēdētājs. Es e, Šeit dzird ārkārtīgi interesants diskusijas. Līgums ir tāda, vienošanās ir tāda, kāda tā ir. Ošana grupas pārstāvis jau mums stāstīja par to īstenošanu, un mēs jau dzirdējām, ka, piemēram, apvienotā karalista un Francija lielā mērā atšķir savu nacionālo mehānismu ziņā. Uh, Un eh, tas nenozīmē, ka šīs sistēmas netiks uzraudzītas, un man ļoti lielā mērā interesē tas, kā tas notiks. Un šeit es varbūt varētu jums dot vārdu komentāriem. Ko jūs par to domājat, komisija? Paldies! Es esmu Klēra Berija no komisijas un runāšu komisāru Barņēru vārdā. Es varbūt uh, nedaudz pieskaršos arī pirmajām paneļdiskusijām, burtiski pāris teikumu. Uh, Komisārs eh, ļoti lielā mērā un augstu novērtē brīvprātīgumu principu, un eh, katru dienu palielinās to uzņēmumu skaits, kur ir parakstījuši šo brīvprātības iniciatīvu. Jā, esam dzirdējuši kritiku, ne tikai dzirdējuši, tā tiek atkārtot atkal un atkal. Komisija tomēr uzskata, ka ir nepieciešams radīt uzticēšanos sistēmai, nodrošināt to, lai sistēma labāk tiktu īstenot praksē. Tātad sistēma, tā ir ne tikai brīvprātīgas dabas. Šeit jau tas izskanēja, ka ir dalību valstīs dažādas sistēmas, un mums tas viss ir jāskatās izskatās kopumā un kā šīs sistēmas varētu darboties kopā un nodrošināt vēlamo rezultātu. Komisija uzskata, ka nevar būt vainu vainu. Arī mēs iestājāmies par hibrīd sistēmām, miš, mikšļu sistēmām, un Anna Galaskī jau pieminēja franču sistēmu. Tā tad ir sistēmas, kuras ļoti veiksmīgi sadzīvo un vēl veiksmīgāk darbojas praksē. Tas nozīmē, ka tie, kā uh, ieinteresētās personas, kuras uh, piedalās šajā ķēdē, brīvprātīgi piedalās šajā sistēmā. Komisārs jau pieminēja, ka viņš uh, uzklausīs neatkarīgās iestādes, bet uh, Mēs esam apņēmušies līdz gada beigām sagatavot ietekmes novērtējumu ziņojumu, bet šis ietekmes novērtējums jau nebūs ceļa beigas. Tas būs tikai ceļa stabiņš, kas parādīs, kāda ir situācija šobrīd. Esmu pārliecināta, ka ne tikai šā gada beigās, bet arī turpmāk mēs diskutēsim par to, kā šī sistēma darbojas un kāda ir tās nākotne. Tātad pirmā paneļa diskusija man ļoti interesēja un pierakstīju visus svarīgākos punktus. Es tikai divus komentārus par e-komerciju. Liela daļa runātāja teica, ka ārkārtīgi svarīga e-komercija ir mazumtirdzniecībai. Piemēram, pagājušajā gadā komisija sagatavoja komunikē par e-tirdzniecību. Šodien jau tika pieminēta vesela virkne barjeru, dažādi nodokļi, nodevas, pārobežas un tā tālāk. Uh, Mums ir nepieciešams vairāk savert kopā, to, savert kopā to ne tikai pastu, bet arī transportētājus. Un līdz šā gada beigām mēs sagatavosim ceļa karti. Bet par e-komerciju nepieciešams daudz plašākas debatas, iesaistot visas ieinteresētās puses un arī pārnozaru sektoru dalībniekus. Un pilnīgi noteikti tuvākajos mēnešos tādu arī organizēsim. Un visbeidzot, komisija Komisija arī ļoti lielā mērā ap, apzinās, ka tā ir viena no prioritējumām jomām un tomēr ir uzsvērs Barņēkungs. Tomēr pakalpojumu direktīvā ir uh, uzrādīts tas, ka šādiem testiem no komisijas puses vairāk nav tik liela nozīme kā agrāk, un tomēr dalību valstīm ir jāņem vērā vides aspekti. Un dalību valstīm ir e, visi instrumenti jāizmanto proporcionāli. Parauga prakses mājas, apmaiņas starp dalību valstīm. Noteikti ir dalību valsts, kurām ir lieliski piemēri un netik lieliski, bet ar to visu ir jādalās ar citiem. Un viens par pirmajām panēm diskusijām svarīgs jautājums ir tas, ka komisija ir apņēmusies izveidot augstu līmeņu darba grupu, kura balstoties uz šīm apaļā galda diskusijām, izveidos savus secinājumus un tiksimies nākamgad. Paldies! Well, thank you very much. Uh... Liels paldies! Turpin priekšsēdēs paldies visiem, kas uzstājās un tiem, kas iestājās debatēs. Tagad pāriesim pie noslēguma daļas. Vēlreiz gribu sveikt mūsu uh, vidu rasu Norei Kiene. Viņa ir Lietuvas ekonomikas ministra. Uh, Mm, viceministri, un jūs zināt, ka pat labam Lietuva vada uzņēmējus Eiropā, un eh, daudzi jautājumi arī digitālais vienotais tirgus tiks apspriests arī ar premjerministriem un eh, Eiropadomas eh, priekšsēdētājiem. Esmu priecīgs, eh, ka varu jūs aicināt, pastāstīt par jūsu secinājumiem no diskusijām, ko šodien dzirdēt. Paldies, Harbor kungs! Dārgā Koracas Bild kundze, godātie deputāti, cienījamās deputātas, cienījamās iesaistītās puses, esmu ļoti pagodināta, ka esat mani aicinājuši uz šo pasākumu. Lietuvai Eiropadomas prezidentūra ir ļoti laba iespēja un svarīga, jo tā mēs varam apmeklēt pirmo mazumtirzniecības apaļā galda diskusiju kārtu. Un tā mēs varēja, um, varam izpildīt Eiropas parlamenta 2016. gada 5. jūlija rezolūcijas aicinājumu. Dārgie dalībnieki, tagad gribu izmantot šo parlamenta laipni piedāvāto iespēju uzstāties manā dzimtajā lietuviešu valodā. E, pirmoji mažmeninės priekybos rinkos apskaitos. Pirmais, e, pirmās apaļā galda diskusijas par mazumtirdzniecības tirgu nāk tai laikā, kad e, Eiropa cīnās ar uh, atveseļošanos no krīzes policijas veidotāji un citas iesaistītās puses izskata iespējas, kā var atbalstīt ilgspējīgu attīstību, un tā ir nepieciešama tikpat lielā mērā kā finansiālā stabilitāte. Mazumtirdzniecības nozares sniedz vairāk par 15% no visām darba vietām Eiropas Savienībā, un tomēr krīzes laikā šī nozara ir kļūsi ārkārtīgi neaizsargāta. Mazumtirdzniecības nozari smagi skāra krīze arī Lietuvā pēdējo četru gadu laikā. Tam viegli neklājas, jo apgrozījums no mazumtirdzniecības 2010. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu samazinājās par 23%. Līdz ar to nodarbinātības līmenis šai nozarei arī ievērojami samazinājās. Es saprotu, ka arī citās dalībvalstīs ir līdzīgas problēmas. Gribu uzteikt Eiropas parlamenta centienus, gribu pateikties Eiropas parlamentam un Krācas bildes, bildes kundreiz atbalstot šo politikas jomu pirms pāris gadiem, un arī pateicos De Jonga kungam, kurš virs politiskās debatas šajā jomā. Uzmanība, ko mazumtirdzniecībai e, velta Eiropas Savienības iestādes, pastāvīgā sadarbībā ar iesaistītajām pusēm, i, nodrošina arī darba vietu izveidu Eiropā. Un e, par to liecina arī šodienas debašu augstā kvalitāte. Nevelti velti e, minēja to, ka visu Eiropas Savienības institūciju apvienotais darbs šai ziņā ārkārtīgi svarīgs. Lietuvas prezidentūra uzņemsies institīvu Eiropas saimnības vienoto tirgu izvirzīt kā prioritāte Eiropas darba vietu un izaugsmes darba kārtībā. Šorīt konkurētspējas padomē mums bija diskusijas par eh, MVU konkurētspēju Eiropā. Mēs uzdevām jautājumus ministriem, kādus konkrētus pasākumus var īstenot, lai atbrīvotos no nesenērīgiem ierobežojumiem. Tur izskanēja daudzas idejas, un es ceru, ka šīs idejas tiks iestrādātas secinājumos par vienoto tirgu, ar kuriem nāks klajā decembra konkrētspējas padomu. Mēs zinām, ka mazaviedie uzņēmumi ir 95% no visiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, un tikai 8% no MVU Eiropā nodarbojas ar pārobežu tirdzniecību. Un tieši šai jomā vienotais tirgus ir vajadzīgs vislielākajā mērā. Mums nav jāskatās uz MVU kā uz lielo uzņēmumu pretstatu. Mums ir jānodrošina, ka mazajiem vidējiem uzņēmumiem ir attiecīgas attiecīgi noteikumi, lai tie varētu iesaistīties konkurencē un nodarboties ar tirsniecību savā valstī tāpat kā citur, tātad mums ir jāveicina sadarbība. Tāpēc Lietuvas prezidentūra galveno uzmanību veltīja viet, e, vienotā tirgus e, pareizai darbībai. Mēs tālāk strādāsim pie vienotā tirgus noteikumu izstrādes, pie labākas tiesību aktu harmonizēšanas un arī pie savstarpējas atzīšanas principu īstenošana dalībvalstīs. Mazumtirdzniecības nozara ir īpašas uzmanības vērta. Un mūsu diskusijas atainos šeit, šeit uh, panāktos secinājums decembra padomē pakalpojumu un e, preču e, sniegšanas brīvība arī ir būtiski aspekti, gatavojot padomu secinājums. Vēlos arī minēt Eiropas komisijas institīvu par augstā līmeņa darba grupu mazumtirdzniecības konkurētspējai. Šīs grupas ieguldījums būs nozīmīgs mazumtirdzniecības tirgus stiprināšanā. Eiropas parlamenta darbs pie pakalpojuma direktīvas īstenošas, runāju par karats bildziņo, un arī De Jonga ziņojums par Eiropas mazumtirniecības rīcības plānu arī tiks apspriesti padomas decembra, decembra padomē. Vienotajā, vienotais tirgus jāvirza ar visu iesaistīto pušu sadarbību. Esmu ļoti gandarīta šodien dzirdēt to, ka 450 uzņēmumi ir pārakstījuši brīvprātīgo institīvu par labā, labu praksi tirzniecības jomā. Manā skatījumā tas liecina par to, ka iesaistītās puses apzinās, ka šī lieta ir steidzama un ir gatava uzņemties savu atbildību. Mums uh, jāturpina savs darbs, un es ceru, ka šī institīva piesaistīs arvien vairākus uh, e, uzņēmums, kas vēlēsies to parakstīt. Mēs politikas veidotīji varam tikai mudināt uzņēmumus iesaistīties brīvprātīgajā institīvā, cerot, ka tiks panāks vislabākais rezultāts. Vēlreiz vēlos pateikties Imko komiteju par šī pasākuma organizēšanu. Šeit izskanēja daudzas vērtīgas idejas, arī pamudinājums un uh, optimistiski vārdi par mazumtirdzniecību. Paldies! Well, thank you very much. Paldies! Ministrs kundze turpina priekšstādājs. Paldies arī par to, ka skatījāt mūsu komitejas darbu plašākā mazumtirdzniecības temata jautājumā. Mēs arī nodarbojamies ar daudziem būtiskiem tematiem šai jomā, ko ceram pabeigt ar jūsu atbalstu, piemēram, runa par um, preču drošuma direktīvu. Viena lieta man vēl ir jādara. Uh, un man to atgādināja Peka Personen kungs, es patiesībā nedeva iespējas mūsu pēdējiem runātājiem nāk klajā ar eh, noslēguma vārdiem. Varbūt jūs vēlties pakomentēt eh, to, kas šeit izskanēja, un tad došu vārdu Annai Marijai, kur atsēt bildi viņas noslēguma runāja. Un šī institīva izrietē no viņa ziņojuma, tāpēc es gandarīts, ka viņa arī šeit ir tribene. Tā tad noslēguma vārdiem vārds Gulvēs kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribu nākt klajā ar vienu komentāru. Runa par īstenošanu par šo jautājumu. Šiet, ka tas ir problemātiskais punkts. Dažādās dalībvalstīs tiek rasti dažādi risinājumi, kā šo problēmu risināt, un tas ir saprotams, lai tā būtu. Taču, spriežot pēc diskusijām mūsu pārvaldības grupā, mēs neredzam, ka īstenošana Eiropas Savienībā likumdošanas jomā ir saskaņojams saskaņojumu arī iniciatīvu. Es domāju, ka mūsu sarunās mēs visi vienojamies par to, ka labākais veids, kā risināt strīdus, ir nacionālais līmenis. Tāpēc mēs tagad mēģinām veicināt nacionālo platformu izveidi, atstājot ES dimensiju tikai attiecībā uz tiem gadījumiem, kad strīds ir pārobežu kontekstā, vai arī, kad nacionālais risinājums nav atrodams ar kādu nacionālas dabas problēmu. Man ir grūti saprast, kad, piemēram, Spānijas kolēģis runā par to, ka Spānijā radām risinājumu, apvienotāju karalistē radām citādu risinājumu, lai nu tā būtu, bet Kāpēc būtu nepieciešams vēl papildus līmenis Eiropas Savienības tiesību aktu līmenis? Kādam mērķim tas kalpotu? To man ir grūti saprast. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Lūdzu, galvāda jums. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Žandenī Deveņa. Es gribu piebilst mana kolēģi sacīto, Rodrigo Kvēra sacīto. Uh, kā tirzniecības attiecības galvenokārt ir kultūras jautājums, un es domāju, pateicoties iesāktējai institīvai, eh, mēs virzāmies eh, uz priekšu, taču līdztekus tam jāpatur prātā, ka mums būs nepieciešams laiks, lai šie dažādie risinājumi tiešām tiktu iestrādāt visu iesaistīto pušu prakse, jo ir jau prakse, kas ir spēkā šur un tur, taču visi to vēl neapzinās. Mums ir nepieciešama spēja īstenot šos risinājumus, tas ir arī uzticēšanās jautājums. Paldies! Yes, may... Priekšsēdētājs. Jā, mēs varētu arī iestāties Ocean universitātē, lai pēc tam izplatītu jūsu vērtīgo pieredzi. Un tad Peka Pesonenkungs. Paldies, priekšsēdētā. Es domāju, ka ir tikai pareizi atbildēt manam labajam kolēģim Kristiānam. Mēs nekādā ziņā negribam radīt kaut kādu pārpratumu ar mūsu paziņojumi. Taču es kopā Kožekas eh, ģenerāla sekretāra krēslā esmu jau septiņus gadus, un es varu jums sacīt, ka tas ir viss skaidrākais eh, rādītājs, ka mainās viedoklis. Šis te, ko esmu piedzīvojis pēdējo septiņu gadu laikā, un es domāju, Kristian, tu to zini. 2012. gada jūnijā, kad mēs, mēs apspriedām šo tematu, un mēs ļoti stingri atbalstījām šo kopēju institīvu, un es savam prezidijam arī ierosināju, ka mums vajadzētu apstiprināt šo institīvu un strādāt ar to. Tā, diemžēl, šis priekšlikums netika apstiprināts. Būtībā sekretārāts man neatbalstīja. Taču es glābu šo priekšlikumu, sacīdams, uh, ka mēs varētu vēl dot laiku līdz 2012. gada decembrim. Un um, pareizi tik teiks, ka ir nepieciešams laiks, un mūsu decembra prezidēja sanāksmē gribu sacīt, ka izmaiņas bija par apmēram 180 grādiem. Tāds secinājums neapšaubām ir tāds, ka piešķirtais laiks un uh, tie secinājumi, kas bija mūsu rīcībā 2012. gada jūnijā, es domāju, Kristiāna, tu to zini, jo mēs atspret acis par to jau runājam. Toreiz šis priešlikums netika apstiprināts. Bija divi šie jautājumi - anonimitāte un sankcija. Man toreiz skaidrs sacīja, ka šie divi aspekti mums ir nepieņemami. Es to vēl skaidrāk jums nevaru pateikt. Šajos divos aspektos netiek panākts progress. Man par to vairs nav nekāds šaubu. Un tomēr mēs vēlamies, lai šī institīva darbotos. Es negribu te darboties tā ierobežot, taču eh, dodiet man iespēju nāk klajā ar alternatīvu, kas nebūtu saistīta ar šīm problēmām, kuras minēt. Kristiāna, tu jau arī to zini. Mēs zinām, ka mums šeit eh, Eiropā ir eh, ļoti dzīvotspējīga pārtiks piegādes ķēde, ražotāji, eh, lauksaimnieki, mazumtirgotāji, un tomēr te viss nav lieliski, mums pie tā vēl ir jāstrādā, tāpēc es esmu šeit jūsu vīzu vidū šodien. Man vēl bija ar jums jārunā, ar kolēģiem jārunā un ar maniem kolēģiem iesaistītām pusām. E, es esmu pozitīvi noskaņots, taču rezultāts nav tāds, kā mēs būtu varējuši cerēt. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs. Domāju, ka mēs atrodamies procesā. Tas ir galvenais. Ļoti labi, ka jūs esat mūsu viesis. Un tā arī mums ir jauna pieredze, jo mēs tik smalki par šiem jautājumiem neesam strādājuši kā Anamarija, kur atsebild. Došu viņai iespēju nāk klajā ar uh, noslēgu vārdiem. Pateicos arī tūkiem, ka viņi mums devuši papildu laiku. Paldies, Malkom! Es esmu ļoti, ļoti priecīga, jo ko tad mēs vēlējāmies šeit redzēt? dzīves debatas pēc būtības. Debatas, kurās piedalās tie, kur aktīvi strādā mazumtirdzniecībā. Es eh, pierakstīju tik ārkārtīgi daudz, ka es jums rakstīju uz galda, man vairs nav vietas nekur. Kolēģi, mēs jūs uzklausījām, mēs ar jums sadarbosimies. Protams, laiks mums jau ir beidzies, viss vēlas doties kur nu kurš mājās vai uz vakariņām, bet mēs esam gatavi un mēs esam apņēmušies kopā ar komisiju, kopā ar padomi prezidentūru. Mēs esam apņēmušies jums piedāvāt risinājumus, kas konkrēti ļautu kaut ko atrisināt. Un, eh, lai arī ko jūs domājat par šādu veidu platformu PEKA, arī jūs būsiet vienisprāts, ka tas ir lielisks rezultāts, ka jūs šeit sēžat kopā pie viena apaļā galda, kaut virtuāla, kopā ar lielāko supermarketu vadītājiem, lielveikalu vadītājiem kopā ar Roksānu un Diego, kuri ir brīvprātīgās idejas iniciatori. Jūs godīgi, publiski, institūcijā runājat par šiem jautājumiem. Un Barņē jau teica, ka institūcijas strādās jūsu labā, un tas, protams, ir tikai risinājuma etaps solis uz risinājumu, un tomēr mēs uz to ejam. Es jūs vēlētos visus pamudināt turpināt diskusijas. Protams, ka mēs saprotam, anonimitātes jautājums un sankciju jautājums ir ļoti delikāta tēma. Un, protams, ka mazajiem uzņēmumiem ir bailes zaudēt visu, kas tiem piedod, pieder. Ja man ir neliela tirgus daļa, tad, protams, es nevēlos zaudēt to, kas man pieder kā ieņēmuma avots. Uh, Dosimies tālāk, dosimies eh, un atkāpsimies no klišajām, ka mazais ir labs un lielais ir slikts. Man tiešām šķiet, ka ir tāda mūsu vidū, kuri baidās zaudēt savu tirgus nišu un savu biznesa pamatu, bet mums vajadzētu mazliet paskatīties no cita skatu punkta par to, kā īstenot labās idejas. Un man lielā mērā priecēja tas, ko šeit dzirdēju, kā uh, atregulējums un. Uh, sakārtojums notiek arī dalību valstu līmenī un arī zemākos pārvaldes līmeņos. Ir ļoti patīkam dzirdēt, ka Brisele varbūt izstrādā vabdīnijas vai padod mazu daļiņu, bet eh, mēs strādājam. Mēs esam dzirdējuši arī lekcijas, kādi ir īstenojošie pasāpumi, pas, pasākumi, un tas jau bija burtiski pirms diviem gadiem. Pirms diviem gadiem mēs nevarējām iedomāties šādu situāciju. Un e, toreiz, pirms diviem gadiem, mēs tikāmies, un augstākā līmeņa darba grupa apgalvoja, ka problēmas nav tagad mēs esam apzinājušies, ka problēmas eksistē un ka kaut kas ir jādara un esam sākuši to risināt. Es nesaku, ka mums visiem ir jābūt vienādam viedoklim. Es nesaku, ka mums eh, sistēma, kas labi darbojās Lielbritānijā, būtu automātiski jāpārnes vai nu uz Eiropas līmeni vai uz citām dalību valstīm. Es uzskatu, ka labāks no eh, noteikumu kopumu īstenošanas aspekts kopā ar dažādiem citiem risinājumiem, piemēram, dot platformai ar adekvātu uzraudzību, ar adekvātu izvērtējumu un ar valdības struktūru atbalstu, ar dažādām pilotu organizācijām. Es esmu pārliecināts, ka nākamo gadu tiekoties šādā fórumā mums kopā ar institūciju saistīšanos izdosies eh, noskaidrot tos elementus, kur darbojas labi, un noskaidrot tos, kur nedarbojas. Tie ir trīs vaļi, uz kuriem balstās mūsu pasaule. Un eh, ministrs kundze šeit ir sēdējusi trīs stundas, un to mēs varam uzskatīt par konkurences padomas labās gribas izpausmi. Es esmu pārliecināta, ka mēs varam jums sniegt piemēru, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Rodrigo, jūs teicāt, ir nepieciešams laiks. Nav mums laika, jo politiskais spiediens šobrīd ir tāds, ka mums ir jāie vieš godīgums piegādes ķēdē. Ir pienācis laiks izmainīt to, kā mēs rīkojamies. Šobrīd uzņēmumiem nav iespējas, nav laika un nav naudas, lai pasludinātu bankrotu, bet es esmu pārliecināta, ka mums visiem kopā izdosies to panākt. Atvainošana, piedošana, ka um, tik gara runāja, bet vēlējos atbildēt vēl uz pāris jautājumiem. Vispirmām kārtām, manai dārgai kolēģei Rīles kundzei par ilgtspējīgumu. Mums nav iespējas organizēt paneļdiskusiju par ilgtspējīgumu, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums. Kā jau jūs zināt, pārtiks izšķērdēšana un neadekvāta izlietošana ir mans jājam zirdziņš. Un tomēr ir vesela virkne platformu, kurās piegādes ķēdē darbojošies mēģina izglītot dažādus citus iesaistītos spēlētājus. Mēs varam runāt arī par energo, energo aspektu un CO2 izmešu samazinājumu un arī par citiem aspektiem. Ir vesela virkni iniciatīvu. Burtiski vēl divi teikumi, priekšsēdētāji kungs Ja tulki var mani izturēt, tad es vēl kaut ko pateikšu. Tā tad, kāda ir patērētāja, kuri dzīvo blīvi apdzīvotās teritorijās, pieeja dažādiem pakalpojumiem un precēm, un to, kur dzīvo skraja apdzīvotās teritorijās. Es uzskatu, ka labākais veids, kā mēs varam aizsargāt eh, skraja apdzīvotās teritorijās un maz zumtirdzniecību šajās teritorijās ir nodrošināt viņiem vienādas spēles noteikumus. Domāju, ka šeit man piekritīs visi. Lielāka konkurence, mazāk protekcionisma. Tas darbojas arī krīzes apstākļos. Un eh, vēlētos eh, pateikties arī, es esmu referenti par pakalpojumu direktīvas īstenošanu dzīvē, un eh, parlaments jau ir nobalsojis, ka mēs uh, esam eh, pret eh, ekonomisko interešu pārsvaru. Protams, mēs iestājāmies arī par eh, subsidiaritātes principu, un tomēr ekonomiskais princips, kā arī valsts intereses bieži vien ir ticis izmantots par saukli, lai slēgtu citā dalību valstī darbojošos uzņēmumus. Tātad e, šie argumenti ir tikuši izm izmantoti nevis, lai aizsargātu vidi vai lai veicinātu konkurenci vai dažādi citādi apsvērumu dēļ. Tas ir ticis veikts e, ļoti protekcionistiski apsvērumu dēļ. Mums ir jānodrošina visiem uzņēmumiem vienādi spēles noteikumi. Prieksēdētāji kungs, Man būs ļoti liels prieks un arī gods sadarboties ar ikvienu un ļoti labs. Labs precedents mūsu komitejai strādāt ar tiem, kuri darbojas mazumtirdzniecībā. Liels, liels paldies visiem, kuri piedalījās mūsu diskusijās, arī Twitterī, un tiem, kuri mums sekoja tiešsaistē. Paldies! Well, um, I'd like to, uh... Paldies! Es vēlētos pateikties visiem, kuri piedalījās diskusijās, un esmu pārliecināts, ka mums sekoja vesela virkne interesanti arī tiešsaistē. Kā jūs redzējāt, tvītošana parādīja lielo interesi un eh, es ceru, ka tas jūsu uzmanību nenovērs, tas, kas parādījās uz trīs lielajiem ekspā, e ekrāniem. Vēlētos pateikties, es eh, vispār nezinu, vai es to varētu nosaukt par Twitter komandu, bet tās bija tvītošanas meitenes, kuras mums ļāva redzēt jūsu teikto. Paldies, ka jūs nācāt klajā ar ierosinājumu šim tvīto, tvītošanas momentam. Paldies, tā ir bijusi jauna iniciatīva, Anna Marija, par eh, šādu apaļā galda diskusiju runāt par iekšējo tirgu, par patērētājiem. Pilnīgi noteikti nākamreiz mums vajadzēs uzaicināt patērētājs, jo tas ir mūsu komitejas galvenais rūpi bērns. Ko par šiem pasākumiem domā patērētāji, kā viņi uzskata un ko domā par informāciju, ko domā par piedāvājumiem, kā viņi vēlētos nākotnē iepirkties un kā iepērk šodien. Un Ja vēlaties nākamajā apaļā galda diskusijā piedalīties, jūs jau esat uzaicināti tajā kā runātāji. Mums izdevās eh, aptvert veselu virkni ļoti aktuālu tēmu, Jūs esat nākuši klajā ar ļoti labām idejām, īpaši par e-komerciju un arī par eh, tiem risinājumiem, kur ir saistīti ar e-komerciju. Parlaments par digitālo iekšējo tirgu ir sagatavojis rezolūciju, un eh, jūnijā šī rezolūcija tika pieņemta ar lielu balsu vairākumu. Šo rezolūciju mēs nosūtījām arī nākamajā mēnesī paredzētajam uh, galotņu tikšanās reizēm, un tieši par e-digitālo tirgu runās attiecīgo nozaru ministri. Es tiešām ceru, ka jūs turpināsiet sadarboties ārpus šīs zāles robežām, un es vēlējos pateikt, ka tie, kur vēl nav saņēmuši mūsu jaunumu vēstuli, jūs esat laipni aicināti pierakstīties mūsu mājaslapā ar savu ēpastu, e uz kur jums tiks nosūtīta šī jaunuma vēstule. Turpināsim strādāt pie Eiropas iekšējā tirgus pilnveidošanas, jo tas nāks par labu mums visiem. Es tikai vēlējos pateikties visiem, visiem, visiem, arī ražotājiem, jo mums šeit bija pārstāvēta lauksaimnieku kopiena, mēs bieži netiekamies, jo jums ir atsevišķa komiteja, bet eh, es zinu, ka arī lauksaimniecības komitejas deputāti interesējas par mums. Un kā vienmēr liels paldies tūkiem, kur ir strādājuši 20 minūtes ilgāk. Paldies!